Good morning, ladies and gentlemen. Labrīt. Dāmas un kungi. Pulkstens ir deviņi. Un bez lielas kavēšanās ir jāiesāk mums darbs. Šajā rītā mums ir ļoti piesātināta darba kārtība ar ārkārtīgi svarīgiem punktiem darba kārtībā. Un iesākumā mēs uzklausīsim e, programmu ar prioritātiem darba programmu iekš, iekšlietu jomā par sociālo iekļaušanu, tīpaši par Romu jautājumu, ko mums piedāvās Ungārijas prezidentūra. Bet pirmkārt, mēs Pieņemsim darba kārtību, kā mēs to parasti darām. Paziņoju, ka sastais punkts, kas ir e, sitcen prezentāciju, ko sniegtu vice priekšsēdētājs Aštonis e, pārstāve, ir jāatliek uz vēlāku sanāksmi. Tieši tas pats attiecas uz eh, septīto punktu par vienotu pieteikšanās procedūru, kurš tiek atlikts uz rītdienu. Uz eh, trešdienu, 26. datumu. Neviens neiebilst. Tādā gadījumā mēs pieņemam darba kārtību. Un bez liekas kavēšanās mēs sveicam ministru Sandoru Pītēru. Ungārijas valdības iekšlietu ministru, kurš mums prezentēs darba kārtību un prioritātes, kādas ir Ungārijas prezidentūrai iekšlietu jomā. Kolēģi atgādinu, ka šodien eh, Pie mums būs divi ministri no Ungārijas prezidentūras. Vispirms uzklausīsim iekšlietu ministru. Un lai maksimāli izvairītos no vilinājuma sajaukt jautājums, kas attiektos uz citām Ungārijas valdības darbības jomām, konkrēti justīciju, sociālo iekļaušanu vai imigrāciju, ieskaitot Romu integrāciju, kas ir uzdodami citam Ungārijas valdības pārstāvim, kuru mēs uzklausīsim eh, šajā pašā mūsu, mūsu Lība komitejā vēlākās stundās, vēlākās dienās. Un tādējādi mēs uzņemsim divus ministrus, kas ir ļoti svarīgi, un tāpēc es aicinu jūs paturiet prātā ļoti stingros laika ierobežojumus. Vispirms es piedāvāju piedā, eh, ministram uzstāties 10-15 minūšu garumā, pēc tam būs koordinatoru kārta katram 2 minūtes. Pēc tam ministra atbildes. Un pēc tam otrā atvērtā kārta deputātiem, kuri vēlas paust savu viedokli un izteikties. Otrā kārta un nākamā kārta atbildē ministram lai mēs varētu mēģināt visu pabeigt tuvākās stundas, stundas desmit laikā, jo pēc tam pie mums ierodas nākamais ministrs un pēc tam ir vēl citi svarīgi uzdevumi, kas ir jāsakārto šajā ļoti, ļoti piesātinātajā rītā. Tāpēc ministrs sveicam jūs un jums tiek dots. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlament Paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie deputāti, man ir liels prieks, ka mums šodien ir iespēja jūs informēt par Ungārijas prezidentūras uh, iekšpolitikas prioritātēm un par mūsu idejām. Un es labprāt dalīšos ar jums domās par to, kā mēs gatavojamies sadarboties ar Eiropas parlamentu. Stokholmas programma uh, mums eh, ieliek pamats mūsu darbam, un es gribētu pievērsties ieviešanai. Mēs vēlamies sasniegt visas prioritātes. Pirmkārt, gribētu pievērst jūsu uzmanību vissvarīgākajai prioritātei, kas ir cīņa pret organizēto noziedzību. Cīņa pret organizēto noziedzību 2000. gadā tika apspriesta padomē, Un mēs domājam, ka tagad pēc desmit gadiem būtu labi atkal apspriest šo tematu, pārskatot, kas tad ir panākts. Ir vairāki iemesli. Pirmkārt, pēdējos desmit gados ir bijušas būtiskas izmaiņas. Esam pārdzīvojuši krīzi, no kuras vēl joprojām neesam pilnībā atguvušies, un šī krīze uh, ir ietekmējusi ne tikai ekonomiku un tās vērtības, bet arī organizēto noziedzību. Tāpēc mums ir eh, jāizanalizē, kādu ietekmi krīze ir atstājusi uz organizētās noziedzības situāciju un jāraugās, kādas uh, pasākums veica dalībvalsts šajā jaunajā situācijā. Uh, Un skaidrs ir tas, ka šis darbs ir jāpaveic un visām dalībvalstīm būtu šeit jāiesaistās. Mēs uh, sadarbosimies ar Eiropolu un Frontex un arī ar dalībvalstīm, lai šo uzdevumu paveiktu. Esam izveidojuši aptaujas veidlapu, kuru mēs prezentējām padomē un apspriedām to arī šī te padomas sanāksme notika, un uh, Lopes Agilar kungs arī tajā uzstājās. Viņš uh, veicināja labu sadarbību starp uh, parlamentu un padomi. Viņš uzsvēra tās iespējas, kas uh, paver, kas paveras mums ciešāk sadarbojoties. Es domāju, ka mēs pareizi esam izvēlējušies tieši šo prioritāti. Tā ir bijusi pamatot izvēle, un tas ir tāpēc, ka mēs Stokholmas eh, programmu izmantojām kā pamatu un arī iekšējās drošības stratēģiju, kuru pagājušā gada martā pieņēma valstu valdību vadītāji un arī komisijas paziņojumu, ko tā pieņēma novembrī. Gribētu jums uzsvērt dažus svarīgākos punktus. Pirmkārt, eh, šīs patreizējās situācijas analīze, tendences un draudi, un gribētu arī uzsvērt informācijas plūsmu, jo tas ir ļoti svarīgs aspekts cīņā pret organizēto noziedzību. Un ir vēl viena lieta, ko šeit vēlētos uzsvērt. Ne tikai Eiropols ir tā iestāde, no kuras mēs varam gūt informāciju. Mēs, eh, mums ir arī Bukarestē bāzētā Centrāla Eiropas iniciatīva, kas ievāc informāciju no uh, valstīm ārpus Eiropas Savienības. Un šī informācija, ko eh, savāc šis centrs, būtu jānodot tālāk Eiropolam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums jau ir skatiens vērsts uz Balkāniem, mēs laicīgi saņem informāciju, un tas veicina cīņu pret organizēto noziedzību. Nākamā prioritāte - līdzakļu atgūšana. Tas būtībā vēršas tieši pret organizēto noziedzību. Uh, jo mums vajadzētu um, novērst to, ka organizētās noziedzības darboņi uzskata, ka visi iegūtie līdzekļi viņiem būs uh, vienmēr, tos ir jāatgūst. Kas vēl ir ļoti svarīgs? Mēs esam izveidojuši projektu grupu, kurā piedalās vairākas dalībvalstis, komisija un Eiropols un šajā projektu grupā tiek sagatavota rokas grāmata, kurā mēs centāmies izanalizēt pašreizējo situāciju cīņā pret organizēto noziedzību. Un, protams, mēs zinām, ka katra dalībvalsts cenšas savā veidā cīnīties pret uh, organizēto noziedzību. Un šīs atbildes varbūt ir dažādas, uh, bet varbūt, ka uh, dalībvalsts varētu viena no otras mācīties. Tāpēc mēs meklējam labāko praksi, kā labāk reaģēt uz šīm problēmām. Padomas sēdē es lūdzu atbalstu visu dalībvalstu iekšlietu ministriem, un es lūdzu viņiem izvirdīt ekspertus, kas varētu dot savu ieguldījumu šajā rokas grāmatā, lai mēs varētu analizēt kriminālos, kriminālās darbības, rīcību, uh, un cīnīties pret organizēto noziedzību. Tādējādi mums būtu tāds visaptverošs skats uz šo situāciju visā da, eh, savienībā, nevis tikai katrā dalību valstī. Vēl viena prioritāte ir austrumu partnerība. Tai gribētu pievērsties. Un šeit arī mēs eh, raugāmies tālāk par Eiropas Savienības robežām, raugāmies aiz robežām un cenšamies uh, nodot Eiropas vērtības, Eiropas domāšanu un idejas arī uz šīm valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un mēs ceram, ka mūsu austrumu partneri migrāciju, nelegālo migrāciju un citus uh, problemātiskos jautājumus uztvers tikpat nopietni kā mēs. Uh, un tādējādi būs tāds kā filtrēšanas mehānisms jau ārpus Eiropas Savienības, kas varētu samazināt slogu, kas krīt uz mūsu pleciem. Un šī partnerība ļauj tiem, kas iesaistās mūsu partneriem, uzlabot um, viņu darbību, lai sasniegtu Eiropas standartus uh, juridiskā, tātad tiesiskā un uh, noziedzības apkarošanas ziņā. Vēl viens ļoti svarīgs jautājums uh, mums ir Schengens nolīgums un divu valstu iesāšanās uh, Schengens zonā. Jūs droši vien zināsiet, ka tās ir uh, Bulgārija un Rumānija. Mēs šo jautājumu esam ielikuši savā darba kārtībā, prioritāšu sarakstā. Un uh, mēs skatīsim arī ekspertu analīzes, un mēs esam uh, secinājuši, ka šīs valstis uh, ir izpildījušas uh, prasības, un mēs varam dot pozitīvu ekspertu vērtējumu. Nesenākajās diskusijās ar uh, ekspertiem esam saņēmuši informāciju, ka Bulgārija tomēr vēl nav izpildījusi visas prasības, uh, runājot par savus zemes robežām. Uh, Rumānija ir uh, izpildījusi visas tehniskās prasības. Es šeit runāju tikai par tehniskajām prasībām, bet tā kā uh, uz Rumānijas un Bulgārijas robežas netiek veiktas kontrolas, mēs nevaram skatīt šīs abas valstis atsevišķi, tāpēc mums būs jāsagaida, kamēr abas valstis būs izpildījušas tehniskās prasības. Uh, iekšlietu ministru sēdē tika pārstāvēt arī Bulgārijas iekšlietu ministrija, un viņi solīja izpildīt visas tehniskās prasības līdz martam, un viņi mums lūdza ņemt to vērā. Protams, kā mēs zinām, ka mēs nevaram ļaut iestāsies dalību valstīm Schengens zonā, pirms tās ir izpildījušas visus kritērijus simtprocentīgi bet es esmu saņēmis divas vēstules no Vācijas un Francijas uh, ministriem, kas iebilst pret šo valstu iestāšanos Schengens zonā, jo ir citas lietas, piemēram, korupcija, tieslietu joma, kurās abas šīs valstis eh, nav pietiekami veiksmīgi darbojušās. Vismaz tāds ir šo divu ministru viedoklis. Uh, Ir arī daudzas citas jomas, par kurām gribēju runāt, tāpēc varbūt eh, nedaudz pasteikšos un gribētu uzsvērt eh, PNR nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASV, tātad par pasažieru datu reģistru. Šīs sarunas, manuprāt, eh, rit ļoti labā tempā, bet mēs domājam arī par Kanādu un Austrāliju, jo mums būtu varbūt jāveic sarunas arī ar šīm valstīm par šādiem nolīgumiem. Tas nav uh, tieši um, padomas uzdevums, jo Eiropas komisija ir galvenais sarunvedējs, bet mums ir jāpievērš uzmanību šīm sarunām un jāatbalsta komisija. Tagad par vēl vienu svarīgu uzdevumu. Eurodek sistēmas uh, iedarbināšana. Un runājot par legālo migrāciju, šeit arī ir vairāk jautājumu, kas būtu jāuzsver. Uh, Viens ir uh, vienotās atļaujas jautājums. Sarunas par uh, vienoto atļauju ir panākušas būtisku progresu. Šeit mēs runājam par sezonas strādniekiem, par sezonālajām atļaujām. Tā ir cita diskusija, kas arī notiek. Un, protams, mēs runājam arī par uh, uh darbinieku nosūtīšanu uh, Uh, uzņēmumu ietvaros ar uh, apzīmēm ICT angļu valodā. Uh, visi ministri, iekšliet ministri padomē ir vienojušies, ka jāatbalsta šī te iespēja nosūtīt darbiniekus uzņēmumu ietvaros uz citām dalību valstīm, bet, protams, ka Ungārijas prezidentūra negribētu arī atteikties no šīs vienotās atļaujas jautājuma. Mēs vēlētos noslēgt sarunas un pieņemt uh, nosacījums šīs atļaujas izmantošanai. Vēl viens svarīgs jautājums ir uh, VIS, uh, ja vīzu informācijas sistēma. Mums ir noteikts termiņš jūnijā, tai jāsāk darboties līdz jūnijam, un arī SIS-2, Schengens informācijas sistēmai 2, Tas arī ir bijis jautājums, kas ilgi jau ir darba kārtībā, tad, kad Ungārija vēl bija tikai kandidāta valsts, jau tad bija runa par SIS-2 un sākās šī jautājuma izstrāde. Es ceru, ka drīz tā kļūs par realitāti. Un tad vai es varētu vēl piesaukt arī da Donavas stratēģiju, jo mums ir uh, svarīgas lietas darāms šajā sakarā. Donava ir septītais lielākais ūdensceļš, un mēs gribētu izvairīties no narkotiku kontrabandas un arī noziedzības, kas tur notiek, un arī ir jārunā par bīstamo atkritumu pārvadāšanu. Mēs vēlamies veicināt drošību un uh, arī Uh, saglabāt uh, un ievērot pamatiesības un cilvēktiesības. Un ar Eiropas parlamenta palīdzību, es domāju, mēs varam šos uh, jautājumus sabalansēt. Un ja mums tas izdosies, tad mūsu prezidentūra būs bijusi veiksmīga. Paldies par uzmanību, es varu atbildēt arī uz jautājumiem un gribu pateikt, ka runāju 12,5 minūtes. Esmu ievērojis laiku. Paldies! The... Paldies ministram par prezentāciju. Paldies, ka viņš ievēroja ieteikumus attiecībās laika ierobežojumiem, un tagad mēs pāriem pie pirmās kārtas, kad uzstāsies koordinatori, un aicinu pieturēties un iekļauties maksimāli desmit minūšu laikā no Tautas partijas Karlos Koeļu. Piedāvāju divas minūtes katram. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos sveikt ministru kungu mūsu komitejā un vēlētos apsveikt viņu saistībā ar sagaidāmo uzdevumu un ceru, ka ar konstruktīvo atbalstu, parlamentu atbalstu viņš lieliski varēs, eh, viņš tikt galā. Es eh, atvainojos jau šobrīd, ka es nevarēšu līdz galam palikt šajā sanāksmē, jo man jāapmeklē vēl viena komiteja, bet es gribētu uzdot trīs jautājumus. Pirmais attiec uz Bulgāriju un Rumāniju. Š, šis jautājums varētu šķist retorisks sākotnē, bet tā tas nav. Es gribētu zināt, vai Ungārijas prezidentūras laikā šo valstu iestāšanās Schengens eh, zonā ir vai nav prioritāte? Un Ja jūs atbildat eh, ap, apgalvojumu formā, tad es gribētu zināt, kādā veidā notiks sadarbība ar prezidentūru, lai nodrošinātu, ka parlamentam ir piekļuva visai informācijai. Kā jūs sacījāt, integrācija, kādu mēs vēlamies šām abām valstīm šajā zonā, ir atkarīga no tā, vai tiks pārbaudīti atsevišķi drošības rekvizīti. Un tas mums uzliek par pienākumu piekļūt eh, informācijai par Schengenas jautājumiem. Mēs tādu esam pieprasījuši, tomēr mēs nesam saņēmuši formālu atbildi. Eh, neformālā veidā no padomes mēs saņemam nevisai apmierinošā atbildi, jo tiek ierobežota piekļuve šiem dokumentiem atsevišķos gadījumos, kad piekļuve ir ierobežota tikai dažiem deputātiem un būtu ļoti vēlams, lai ainu referenti varētu piekļūt šiem ziņojumiem. Pretējā gadījumā situācija mums nav pieņemama. Otrais jautājums ir SIS-2. Kas notiks ar SIS-2 jūsu prezidentūras laikā? Un trešais jautājums un pēdējais. Kas notiks ar aģentūru? kur, aģentūrām, kuras tiks pārvaldītas SIS Eirodak um, vienotajā tiesiskuma telpā. Vai jūs domājat, ka šo uh, noteikumu pieņemšanu būtu iespējama jūsu prezidentūras laikā? Nākošais jautājums. Paldies. Uh, Priekšsēdētāji, paldies ministri par visaptverošo paziņumu. Tas attiecās uz ļoti daudzām jomām, bet es gribētu uzdot jautājumu divus vai trīs jautājumus. Uh, par jūsu prezidentūras visstrīdīgākajām daļām. Pagājušajā plenārsēdē mēs apspriedām eh, patvērumu paketi. Un eh, esmu gandarīts, ka patvērumu pakete ir nozīmīga jūsu prezidentūras eh, sastāvdaļa. Manai grupai problēma ar patvērumu paketi ir tāda, ka pārskatītās procedūras, kas ir eh, paketes mugurkauls, ir tomēr jāpilnveido mūsuprāt. Kā jūs sacījāt? Mēs eh, strauji tuvojamies eh, robežlīnijai 2012. gadam, kad jāveido kopēja patvērums sistēma, un tiek uzskatīts, ka dalība valstis un padomi ir nobežījušās pār izmaksām, piemēram, eh, kādas varētu rasties, un mēs eh, tomēr atkārtojam, ka ir jāpieņem kvalitatīvi lēmumi manuprāt, debats, kas notika, bija ļoti, ļoti produktīvs, un arī prezidenta Bušniekta atbild bija apmierinoši. Es gribētu no jums vairāk dzirdēt par paketu kopumā, tā skaitā Eirodak un e, likuma nostiprināšanas aspekts Eirodak ietvaros. Otrkārt, jūs pieminējāt cīņu pret organizēto noziedzību un iekšējo drošību viens no maniem grupas kolēģiem ir atbildīgs par iekšējās drošības stratēģiju un ar gandarījumu dzirdēju, ka paketē tiek liek, likts uzsvars uz cīņu pret organizēto noziedzību, uz kontrabandas, uz uh, antimafijas aspektiem. Koeļo kungs pieminēja Schengens jautājumus, un es gribētu uh, atsaukties arī uz tiem, kā arī PNR jautājumu, un visbeidzot Eiropolu ziņā mēs gribētu redzēt zinām progresu. Katrā ziņā mēs apsveicam jūs paziņojumu. Paldies, Marais kungu un sociālistu vārdā. Un tagad no Aldes nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra, ka prezentējāt mums visai garu tematu sārakstu, kas tiek skatīti padome un tiek skatīti parlamentā. Jūs Kā daļa no prioritātēm Ungārijas prezidentūrā pieminējāt eh, šos jautājumus, taču es nedzirdēju un gribētu dzirdēt labākas pozīcijas vairāk Ungārijas eh, prezidentūras prioritātes atsevišķi īpašu tēmatu, konkrētu tēmatu sakarā. Jūs pieminējāt cīņu pret nelegālu imigrāciju ārpus Eiropas Savienības robežām un īsi pieminējāt arī sadarbību legālās migrācijas jomā. Es gribētu zināt, vai Ungārijas prezidentūra ir prioritāte pieņemt šos dosie, kas attiec uz vienoto pieteikšanās e, procedūru e, sezonas e, strādājošajiem Tālāk par Eirodak, kā jau kolēģis no sociāldemokrātiem jautājumu, es gribētu zināt, kāda ir Ungārijas prezidentūras pozīcija par likumu stiprināšanu un par piekļuvi Eirodak datiem. Kāda ir jūsu pozīcija šajā sakarā? Par Schengenu runājot. Un divu valstu pievienošanos Schengenas zonai. Jūs norādījāt, ka esat saņēmuši divas vēstules no diviem ministriem, kas nostājas pret to, bet es atkal gribētu zināt, kāda ir Ungārijas prezidentūras nostāja šo vēstuli sakarā. Kā arī par Schengens aspektu. Es vēlētos pasvīterot to, ko pauda jau Koļokungs, ka mūsuprāt ir pilnīgi nepieņemami neļaut parlamentam piekļuvi dokumentiem tajos gadījumos, kad mums ir jāgatavo pašiem savs atzinumus. Tā ir parlamenta izturēšanās pret padomu. Mūsu prāt, tiesībām ir jābūt vienādām. Tālāk no zaļiem sargentīnī kundze. Uh, get straight to the issue of asylum and migration. You had your first uh, informal meeting of the Ministers of Justice and Home Affairs last week. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs tikāmies Ungārijā. Time the court in Strasbourg. Un tad, kad Strasbūrā tika sagatavots paziņojums par Tunis notikumiem un patvēruma meklētājiem Grieķijā jautājums atkal tiek pārtraukts. Šis jautājums ir, sap, eh, šāds risinājums ir saprātīgs, bet mēs nonākam vēl pie, eh, pie steidzamākas situācijas pārskatot eh, Dublinas līgumu. Man nebija skaidrs vai ministri skatīja šo jautājumu pagājušajā nedēļā? Jo, kad es skatu jūsu plānus eh, tuvākajam pusgadam un eh, padomas sanāksim darba kārtības, redzu, jums ir vēl viena neformālā tikšanās iekšlietu padome jūnijā. Un katru reizi, kad tiek skatīti mini, migrācijas jautājumi, tiek norādīts tāds jēdziens kā pašreizējais stāvoklis, bet es domāju, ka ir nepieciešams pieņemt arī kādus lēmumus, ne tikai izprast uh, pašreizējo stāvokli. Un šobrīd uh, situācija, ka uh, nevar tikt nosūtīt cilvēku atpakaļ uz Grieķiju Eh, pieprasa skaidrus risinājums Dublinas sakarā, un vai jums vai iepriekšējai prezidentūrai ir prezidentūra saraksts, kuru jūsuprāt varētu pabeigt tuvākajā pusgada laikā? Tālāk runājot par Vēvers skundas piezīmēm, es gribētu zināt austrumpartnerības sakarā. Vai, un es šeit citēju tulkojumu, filtra mehānisms nelegālai migrācijai. Ko nozīmē šāds filtra mehānisms nelegālai migrācijai? Paldies! Thank you. On behalf of the East... Paldies, ECR vārdā. Vai kāds no deputātiem sēž zālē grib izteikties? Nē, tādā gadījumā mēs dodam vārdu Goe Tavāreškungam. Sveicināti, ministra kungs. Paldies, ka esat kopā ar mums uzdošu jautājumus portugāļu valodām. Liela daļa no jūsu prezentācijas bija fokusēta uz nelegālās imigrācijas jautājumiem. Vēlos sacīt, ka eh, es jūtos nedaudz vīlies, tāpēc, ka jūs pieminējāt pavisam nedaudz par nelegālās imigrācijas upuriem. Un tā, to kā Ungārijas prezidentūra un padomu domā pasargāt nelegālās imigrācijas upurus un cilvēktirdzniecības upurus. Konkrēti tajos gadījumos, kad nelegālās imigrācijas eh, tīkli tiek uzturēti ar bēgļu, izmantojot bēgļus. Parlaments ir izstrādājis uh, bēgļu atpakaļ uzņemšanas schēmu, saskaņā ar kuru tas tiktu virzīts uz tām personām, kurām ir bijis dzīvības apdraudējums savās izcelsmes valstīs un ir bijis šāds apdraudējums brīdī, kad tās ir ieradušās Eiropā. Un tiem ir jāsaņem aizsardzība. Šajā sakarā es gribētu uzsvērt parlamenta domu, kuru mēs apstiprinām savā koplēmuma ziņojumā, kur apstiprināja praktiski visas politiskās krāsas šajā parlamentā. Tas attiec uz uh, Eh, tām dalībvalstīm, kurām vēl nav konkrētu pasākumu eh, šajā ziņā, kā tas ir jūsu dalībvalstī Ungārijā. Mēs jau gadu gaidām atbildi no padomes, mēs šo atbildi nesaņējam, nesaņēmām Beļģijas prezidentūras laikā, un mēs sagaidām, ka šāda atbilde tiks sniegs, unga, sniegta Ungārijas prezidentūras laikā, jo šeit ir runa par vis, visvieglāk ievainojumiem cilvēkiem uz mūsu planētas, un es ceru, ka jūsu valsts Ungārijai ir tīri simboliski iemesli šo atbildi sniegt. Vēl jau vairāk tāpēc, ka ANO augstais pārstāvis bēgļu jomā eh, runā eh, šajā sakarā ir pieminējis arī jūsu valsts bēgļu krīzes 53 gados. Paldies, vai no EFD ir kāds deputāts sēž zālē? Tādā gadījumā mēs dodam vārdu pie grupām nepiedarošiem deputātiem Morvai kundze. Szépen újdonság az Európai Unióban, hogy úgymond szük... Paldies, Eiropas Savienībā. Tas ir jaunums, ka tad, kad ir kāds steidzams jautājums, tad uh, vienas valsts policijas spēku var doties uz citu dalību valsti, lai palīdzētu. Es domāju, ka tas ir uh, nepieņemami, tas ir skandalos, bet tas ir fakts Eiropas Savienības likumdošanā. Mans jautājums, lai arī cik absurdi tas varētu likties, vai varētu būt tā, ka tādā tradicionālā demokrātijā kā Francijā vai apvienotajā karalistē tie paši Ungārijas policisti tiktu izmantoti, tā kā tas bija 2002. gadā, kad uh, bija uzbrukumi protestētājiem, un viņi tika ievainoti, ievainojot viņu acis un piekaujot cilvēkus, ģimenes tēvus, priesterus un citus uh, nevainīgus cilvēkus. Tā ir tā pati policija, kas kalpoja sociāli liberālajai diktatūrai, kas uh, astoņus gadus ir valdījusi valstī, uh, un viņi nav piemēroti, lai aizstāvētu cilvēktiesības Eiropā. Vai Ungārijas policija ir attīrīta no šiem cilvēkiem, un ja nē, tad kāpēc nē? Otrs jautājums. Kā jūs skatāt cīņu pret terorismu? Kā tas ir saistīts ar uh, cilvēktiesību ievērošana, vai šeit ir uh, kāds konflikts starp šīm divām lietām, Ungārijā nesen tika publiskots jauns uh, likums, un tur uh, ir formulējums persona, kas ir saistīta ar terorismu. Šādas personas drīkst pārtvert, izsekot un tā tālāk bez tiesas sprieduma. Es pati, kā Eiropas parlamenta deputāte, vai mani arī var pakļaut šādai uh, vajāšanai, jo esmu arī saistīta ar kādu tiesas lietu, kas ir saistīts ar šo jautājumu. Paldies! Paldies! Tātad uh, tagad dosim vārdu ministram pirmajām atbildēm, pēc tam būs otra jautājuma kārta. Lūdzu, ministrs kungs, jums vārds. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Paldies, um, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, Kaļģkungs, jūsu jautājums pār to, kāda ir Ungārijas pozīcija par Rumānijas un Bulgārijas pievienošanos Schengen zonai. Mēs atbalstām šo valstu pievienošanos Schengen zonai, tomēr gluždābiski mēs vēlamies, lai šīs valstis izpildītu visas tehniskās prasības, un tikai pēc tam tās var pievienoties Schengenai. Mēs gribētu pieturēties pie noteikumiem. Šajā gadījumā noteikums skaidri norāda, ka ik vienai valstī ir jāizpilda visas tehniskās prasības, un tad tās var pievienoties Schengen zonai. Es domāju, ka šī atbilda ir pietiekami skaidra. Ir pats par sevi saprotams, ka balstoties uz ekspertu konstatējumiem Bulgārijas, Turcijas, Eh, robeža kapitāndrējeva reģionā neatbilst šīm tehniskajām prasībām, un turklāt to norāda ne tikai eksperti, bet arī citi. Amatpersonas Bulgārijas iekšlietu ministrijā un pats ministrs to pieļāva. Un tajā pašā laikā tik solīts, ka ap marta vidu problēma tiks atrisināta un visas tehniskās prasības atrisināts. Es domāju, ka Tad mēs varēsim veikt vēl vienu ekspertu analīzi un skatīt šo jautājumu, vai prasības ir īstenotas vai nē. Mēs atbalstām šīs abas valstis, ja tās izpild visas prasības. Vēl viens jautājums ir Eiropas eh, parlamenta deputāta piekļuve informācija padomes eh, slepenajiem dokumentiem. Esmu saņēmis brīfingu informāciju, saskaņu ar kuru atrodoties padomu sēkā, jums ir piekļuva dokumentiem, bet padome nenosūta šos dokumentus uz parlamentu. Es strādāju pie situācijas uzlabošanās nākotnē. Es gribētu, lai nākotnē šādi dokumenti tiktu sniegti parlamentam protams, ievērojot zināmas konfidencialitātes prasības. Šie dokumenti varētu būt darīt pieejami atsevišķiem cilvēkiem parlamentā, kur pie šiem jautājumiem strādā. Es domāju, ka ekspertiem ir jāzina, ka. E, jāzina, kas šajos dokumentos norādīts. Tālāk SIS divi jautājums. Mēs ceram, ka sistēma varēs sāks darboties no 2013. gada. Padome ir piekritusi, iekšlietu ministri ir piekrituši šo jautājumu paturēt darba kārtībā, kaut vai neformāli, bet katru reizi pārbaudīt katrā sanāksmē, kāda ir virzība uz priekšu to es arī biju domājis ar laikam proporcionāli ieviešanu. Tālāk datu aizsardzība. Es uzklausīju jautājumu par datu aizsardzības divas sistēmas ietvaros. Ik viena datu aizsardzības prasība ir jāizpilda. Neviena sistēma eh, darbību nevar uzsākt, kamēr nav īstenotas visas datu aizsardzības prasības gan tīri tehniski, gan citās jomās. Šīs prasības ir jāizpilda. Tālāk, Morais kungs. Un viņu uzdotie jautājumi. Viņš atsevišķi uzdev jautājumu par patvērumu paketi. un pauda bažas par izmaksām. Es domāju, ka ik viens ir nobažījies par izmaksām. Iepriekšējā padomu sanāksmē pusdienlaikā viens no galvenajiem tematiem, kas tika apspriests, bija Eiropas Savienības budžets nākotnēji un pašreizējo budžeta līdzekļu analīzi. Mēs lēmām par to, kāda ir uh, E, pienākumu prioritāšu sarakstā un kādi ir uzdevumi un kādas e, mums ir iespējas tos īstenot. Tālāk Eirodak un piekļūšai sistēmai. Es gribētu sacīt, ka cīņa pret organizēto noziedzību ir viena no mūsu augstākajām prioritātēm - krimināla izmeklēšana. No izmeklēšanas viedokļa izmeklēšanas iestādēm ir, tām ir jābūt pieejai šai sistēmai, taču mēs nevaram atsacīties no cilvēktiesības un privātuma aizsardzībām. Taču, ja mums ir informācija par cilvēku kontrabandu, organizēto noziedzību, tad tās ir tik nozīmīgas jomas, kurā ir jādod pieeja informācijai. Tālāk prūmas lēmumi. 10. augustā, ja es pareizi atceros, būs diena, kad prūmas konvencija stājas spēkām. Un šis atkal ir finansiāls jautājums. Ir dalībvalstis, kas um, īsteno uzdevumus ar um, uh, DNS uh, datiem, ar uh, pirkstu nospiedumiem Ar citiem biometriskiem datiem mēs esam sagatavojuši pieprasījums un mēs esam un iepirkuma procedūras un uz 10. augustu mēs kritērijas varēsim īstenot. Es domāju, lielākā daļa no dalībvalstīm varēs tikt ar to galā, bet ne visas. Ir jau četras, kuras ir visus kritērijus īst, īstenojušas. Pārējās varēs visu izdarīt līdz 10. augustam, taču ir atsevišķas valstis, kuras norāda, ka finansiāla problēma dēļ tās nevarēs īstenot visus uzdevumus. Un mums ir jāpārbauda vēl, kā dalība valstis ir gatavs prīmas konvencijas eh, spēkā stāšanās dienai mi az álláspontunk. Un nākamais jautājums, to uzdev Vēbers kundze par mūsu pozīciju par legālo un nelegālo imigrāciju. Runājot par legālo vai nelegālo? Le legālo imigrāciju? Par nelegālo imigrāciju. Tā ir sadaļa no organizētās noziedzības. Un šeit es praktiski ar to atbildu uz citu jautājumu, kurš attiecas uz arī Tavares kungu uzdoto. Par to, ka šie cilvēki ierodas no valstīm, kurās tie tiek pakļauti briesmām. Es domāju, ka šie cilvēki nonāk ļoti lielās briesmās savu ceļojumu laikā. Tisa, piemēram, Ungārijā, kas ir viena no lielākajām upēm Ir cilvēki, kas ir mēģinājuši šķērsot šo upi laivās un ir noslīkuši. Ceļojums pa uh, upi. Var būt ļoti bīstams tālāk tie, kuri ierodas valstī tikai ekonomiski iemeslu dēļ viņi nav vienmēr jāuzņem, bet citiem ir jāsaņem palīdzība. Organizētā noziedzība to izmanto ko savu uzņēmē darbības līniju, bet mums ir jābūt neiecietīgiem pret šādiem noziedziniekiem, jo tiek izmantoti cilvēki, kuru rīcībā ir ļoti nelielas iespējas. Mēs atbalstām vienoto uzturēšanās atļauju, un es ceru, ka Ungārijas prezidentūras laikā mēs varēsim formulēt kopēju pozīciju. Tālāk runājot par sezonas strādniekiem. Daudz dalību valstu šādu domu atbalsta, arī Ungārija atbalsta, lai gan uz mums šī e, problēma attiecas mazāk. Tomēr sarežģīts jautājums ir tas, cik tad gara ir sezona, vai tās ir dažas nedēļas, vai tas, tā ir augļu novākšanas sezona. Ja mēs runājam par celtniecību, tad sezona var ilgt uh, vienu vai divus gadus tālāk strādājošo. Uh, sociālā vide, vai viņiem ir jānodrošina vienlīdzīgi apstākļi eh, šiem cilvēkiem, viņu ģimenēm un bērniem kā citiem, un šeit dalās viedokļi padomē. Manuprāt, šie trīs jautājumi netiek skatīti vienotā paketē arī no parlamenta, parlamenta puses, tāpēc mums vajadzētu meklēt atbildes uh, uz katru no tiem. Tālāk par ICT mēs varētu apspriest šo jautājumu ar parlamentu tad, eh, kad mēs esam pabeiguši skatīt vienu. Eh, tālāk mēs varam tad pāriet pie vienotās proce uzturēšanās procedūras un darba atļaujām. Tad, kad būs, pa būsim pabeiguši risināt vienu, tad mēs varam pāriet pie cita. Tādējādi mēs varam skatīt vienoto atļauju un sezonas atļaujas pēc tam. Tālāk atkal E, piekļuvi datiem no izmeklēšanas e, iestāžu puses. Manuprāt, datu filtrēšana nav visai laba doma, bet ja ir kāds konkrēts gadījums, tad mums nevajadzētu pievērt acis un nevajadzētu pievērt acis arī kriminālās izmeklēšanas iestādēm. Viņiem ir jānodrošina piekļuve informācijai. ez bűnözés szerveknek az a feladatához kötődik. Un eh, izmeklēšana ir daļa no izmeklēšanas iestāžu darba. Tas ir viņu, viņu darbs, lai jūsu dzīves būtu drošākas. Un, manuprāt, mums ir jāsniedz tām iespēju īstenot savu darbu. Tālāk par Schengen runājot. Ungārijas pozīcija ir tāda, ka mēs vēlreiz gribam pasvītrot, vēlreiz atbalstām Ungārijas, eh, Bulgārijas, Rumānijas pievienošanos Schengen zonai, bet tad, kad tiks īstenotas visas tehniskās prasības. Un kolēģis Sargentīni uzdev jautājumu par eh, Dublinas regulu. Köszönöm szépen. Te, tessék. Man tika dots mazliet vairāk laika. Dublinam. Un Grieķijas jautājums. Ir 40 tūkstošu nelegālo uh, imigrantu Grieķijā, ko mēs varam darīt, ko mēs esam izdarījuši. Pirmkārt, pagaidu pasākumi mēs nosūtām atbalstu, taiskaita no Ungārijas, lai, pa, lai palīdzētu ierobežot eh, nelegālo imigrāciju. Šobrīd tā ir ierobežot par 40%. Tālāk Strasbūras tiesa ir sagatavojusi vadlīnijas. Mēs pieturāmies pie visiem tiesas lēmumiem, pieturēsimies arī pie šī un pārskatīsim situāciju, situāciju vēlreiz. Tālāk austrumpartnerība un filtrēšanu. Ir sešas valstis Eiropas Savienības austrumu robežās eh, - Ukraina, Moldova, Baltkrievija, legālišu migrāciju. Armēnija, Grūzija. Visām šīm valstīm ir viena problēma. Ja tiktu pievien, izmantota viena un tā pati pieeja cīņā pret organizēto noziedzību, nelegālu imigrāciju, tad varētu plūsmu mazināt un apturēt. Ja tiktu izmantoti vienādi principi kā Eiropas Savienība, to attiecībā uz piemigrantu jūsmu. Jo šeit ir praktiski pārtraukta nelegālo imigrantu plūsma. Un šo valstu juridiskās sistēmas tiks tuvināts Eiropas Savienības juridiskai sistēmai. Un es zinu, ka 1956. gadā ANO eh, tika izveidots ANO augstā pārstāvja amats bēgļu jautājumus. Mēs esam saņēmuši eh, šī eh, vadlīnijas bēgļu ietvaros, bēgļotājiem ietvaros Mēs esam mēs eh, esam palīd, aicinājuši sadarboties tāpat citu valstu policijas ar mūsu valsti, piemēram, Ungārijā. Jūs redzat pie Balatona ezera daudz Eh, daudz eh, citu kaimiņu valstu policistus, tāpat arī Ungārijas policisti eh, dod sniegt palīdzību kaimiņu valstīs. Piemēram, Horkāt, Horvātija ir strādājuši Bavārijā, Oktoberfest laikā strādā Ungārijas policisti. Es domāju, ka mums nevajadzētu baidīties pār policijas spēkiem, kas var strādāt citā dalībvalstī. Tālāk runājot par Ungāriju periodā no 2002, starp 2002 un 2010 gadu. Situācija bija atšķirīga un policijas spēka ideoloģija eh, bija atšķirīga tie, kuri nevarēja pie, piekrist šādai ideoloģijas nomaiņai, tie atstāja darbu policijā. Tālāk cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību šeit mums ir jāt, jāatrod līdzsvars tās valsts, kas ir ļoti cietušas no terorismu dažkārt eh, fokusējas pa, ļoti lielā mērā uz cīņu pret terorismu un atkāpes no cilvēktiesību jautājumiem. Taču mums ir jābūt reāliem un jāatrod pareizais līdzsvars cīņa pret terorismu no vienas puses un eh, cilvēktiesība aizsardzība no otras. Paldies! Paldies! Eh, Tagad desmitos ieradīsies otrs ministrs, eh, Mirklīta Varaškungs. Tātad desmitos ieradīsies eh, Zoltans Baloks, eh, kas ir sociālās integrācijas valsts ministrs, un garīgi viņš runās par Romu jautājumu. Tāpēc es gribētu piedāvāt uh, atklāt tagad uh, otro jautājumu kārtu. Man ir saraksts, kuro ir desmit deputāti, kas ir pieteikušies runāt. To nolasīšu, un tā būs, uh, tas saraksts būs slēgts. Tātad deputāti. Dias de Mera, Hankis, Romero Lopes, Strasa, Interveld un Makovei. So suggest... Tātad es piedāvāju, lai šī otrā kārta uh, būtu tāda, ka katram ir viena minūte jautājumu uzdošanai, lai ministrs vēl varētu atbildēt. Es jūs tiešām lūdzu izteikties īsu, bet Varaškungs reglamenta jautājums. Jā, tas vienkārši, lai to paskaidrot, varbūt, ka tas pazuda tulkojumā kaut kur. Gribēju tikai uzzināt, tātad šis jautājums, ko es uzdevu, vai. Uh, tik, padome noslēgs koplāma procedūru par uh, atpakaļ uzņemšanu. Vai jūs, ministrs kungs, varētu par to izteikties? Jā, tādas ir manas cerības, ka mēs to panāksim. Paldies par šo īsu atbildi. Tagad otrs, uh, otrkārt Sagor kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu lūgt vairāk laika, jo Busatila kungs nav klāt. Viņš man lūdza uzdot viņu vārdā jautājumu no tautas partijas. Vispirms Schengena. Protams, skaidrs, tehniskie kriteriji, tur ir problēmas, bet politiskie kriteriji. Tātad mūsu jautājums un prasība ir lūdzu. Jau pašā sākumā nosakiet skaidrus eh, kriterijus, jo korupcija un tiesu reforma ir um, jāpārbauda. Uh, Un tagad turpināšu ugāru, ungāru valodā. Drošības un pamatiesības. Uh, es uh, gribētu jautāt, vai jūs domājat, ka tas ir attaisnoti, ka Frontexam būtu jāpārvalda personas dati, vai jūs domājat, ka tas ir pareizi izmantot ātrākas reakcijas komandas Grieķijā, vai jūs domājat, ka šeit būtu kaut kas vēl jādara? Uh, Un runājot par patvērumu jautājumu, vai Grieķija var rēķināties ar kaut kādu finanšu atbalstu? Dievs, Demēra kungs, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu paust solidaritāti ar vakardienas Domodeidovas lidostas uzbrukumu upuriem. Bet tagad, ministra kungs, paldies pār jūsu darba programmu. Vēlu jums veiksmi. Eh, runājot par cīņu pret organizēto uh, noziedzību, šis ir transnacionāls jautājums, tas attiec pamatā uz cīņu pret narkotiku izplatību, uz kibernoziedzību, tajā pašā laikā uz eiro viltošanu, naudas atmazgāšanu, eh, mākslas darbu, viltošanu, radioaktīvo vielu, kontrabandu, ieroču kontrabandu un tā tālāk. Tas, tas viss ir transnacionālas parādības. Un Eiropols ir kopienas elements, eh, kas eh, vai Ungārijas prezidentūra domās par jaunu Eiropolu regulu eh, kurā būs Eiropas parlamenta liku, likumdošanas dalība, kopš ir izveidot, kopš ir stājas spēkā Lisabonas līgums, kā arī kāds ir Ungārijas prezidentūras vērtējums Europola, lai mēs 2013. Eh, gadā varam veiksmīgi sagatavot Europola regulu. Paldies! Hankis! Hankis uz kundz, lūdzu. Kasanām. Paldies, priekšsādātāji. Runājot par pretterorismu cīņu, runājot par prioritātēm ir uh, Eiropas Savienībai pret terorismu stratēģija un rīcības plāns, kas tiek pārskatīts katru gadu. Un šeit ir uh, jāizdala trīs jautājumi, un uh, tie ir bijuši nesen darba kārtībā. Kāda ir jūsu pozīcija attiecībā uz terorismu finansēšanu? Tātad šīs te, ka nepēļņ, bezpēļņas vai lab, labdarības organizācijas bieži vien tiek izmantotas, lai finansētu terorismu. Tas ir kā aizsaks šīm te finansēšanas operācijām. Un otrs jautājums ir terorisms un organizētā noziedzība. Kā šīs divas lietas ir saistītas? Uh, ir daudz pierādījumu, ka teroristu grupas uh, arī uh, iegūst papildus kapacitātes uh, no organizētās noziedzības kanāliem. Kaut gan šeit ir zināmas atšķirības, vieniem galvenā ir ideoloģija, citiem pēļņa, bet šeit šī sadarbība bieži vien ir ļoti auglīga, ja tā var teikt. Un trešais jautājums ir informācijas plūsma. Kā to varētu uzlabot Eiropas Savienībā, izmantot uh, uh terorismu apkarošanas centrus, varbūt uh, Vai jūs eh, censīsieties veicināt šādu sadarbību, lūdzu? Gracias, prezidente. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Gribu atgriezties pie patvērumu paketes. Šobrīd situācija ir tāda, ka tiek jaukti nelegāli imigranti un patvērumu meklētāji. E, bēgļu jautājums veidojas, e, e, tiek risināts ļoti neveiksmīgi. Tas, kas notiek ar pieteicēju Strasbūras cilvēktiesību tiesā, ka Beļģijas valdībai, Grieķijas valdībai nācās izmaksāt lielas summas. Taču, ja Eh, visi šie gadījumi tiktu pareizi sakārtot, tad varbūt nebūtu vēršanās tiesā. Ļoti daudz ir eh, tiesiskās aizsardzības meklētāju, un tāpēc vajadzētu, dom, eh, vajadzētu domāt par šīs problēmas risināšanu. Paldies, Strāserkungs! Labdien, padoms priekšsēdētāji! Pēdniekungs, sirsnieks veicam jūs mūsu komitejām. Jūs uh, prezentējat ļoti apjomīgu un lielu programmu jūs prezidentūrai. Uh, aktivitātes, ko piedāvājat patvērumu paketē, ir jāatbalsta, un uh, arī PNR, pasažieru datu aizsardzības noliekuma nosacījumi ir jāatbalsta. Attiec par Schengenas liekumu, tas ir jautājums, ko mūs, mēs ļoti atbalstām, mūs ir intereses tādas, ka tam jā, ir jāvar piedalīties tām valstīm, uh, kas izpilda kritērijus, eh, bet ir arī tāda kritērija, ko dažas valsts vēl neizpilda. Ir labāk jāsadarbojas padomē ar parlamentu, tas ir nepieciešams un vēlams. Un kā austrietis, es gribētu uzdot jautājumu eh, par jūsu aktivitāti un Danavas stratēģijā. Man šeit interesētu, kādi pasākumi konkrēti drošības jomā tiek veikti ceturtās, ceturtā pīlāra ietveros tiek veikti. No nu, jūsu puses, paldies. Thank you. Paldies. Intvelds kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti ātri, trīs ātri jautājumi. Pirmkārt, padome pieņēma mandātu sarunām ar ASV par transatlantisko datu aizsardzības noliegumu, bet ASV vēl nav iecēluši sarunu vedēju. Vai Ungārijas prezidentūra um, aicinās ASV valdību pātrināt šo procesu? Otrs jautājums par pieeju Eurodak eh, tiesu izpildes iestādēm. Jūs ļoti ātri šeit izveidojāt saikni starp patvērumu meklētājiem un uh, organizēto noziedzību vienā teikumā. Es gribētu zināt, no kurienes nāk šis secinājums. Un pēdējais jautājums, un man nav skaidrs īsti, uh, kuras ministrijas kompetencē tas ir, tāpēc došu, uzdošu to jums. 9. februārī Ungārijas prezidentūra organizēs konferenci par ģimeni un dzimstību, ja es pareizi saprotu. Es gribētu izprast, kā dalībvalstis, kas ļoti uzstāj uz subsidiaritāti, kāpēc viņi sāk domāt pēkšņi, ka Eiropas Savienībā ir kaut kāda daļa ģimenes un dzimstības politikā. Un ja jūs domājat, ka tā tas ir, tad vai jūs varat uh, Eh, garantēt, ka tas iekļaus eh, kaut kādu eh, visa veida ģimenes. Paldies, Lūdzu, Makovei kungs, paldies, priekšādātāja kungs. Mans jautājums ir saistīts ar iepriekšējiem jautājumiem, kas, ir, kas bija par organizēto noziedzību un terorisma apkarošanu. Esmu šeit. Un tas ir saistīts arī ar korupciju, jo tas viss ir saistīts. Komisija strādā, lai pabeigtu paziņojumu par uh, Eiropas Savienības pretkorupcijas politiku. Un mans jautājums ir sakojošs. Vai jūs atbalstīsiet komisijas darbu, lai panāktu šādu ES politiku korupcijas apkarošanai? Vai jūs plānojat atbalstīt un stiprināt šo politiku? Uh, un varbūt arī pat pātrināt šo uh, paziņojuma uh, sastādīšanas procesu. Paldies! Paldies! Tagad uh, ministra kungs lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Centīšos izteikties īsi sniedzot atbildes uz jautājumiem. Pirmkārt, pirmais jautājums, kas ir saistīts ar Schengenas zonu, ko uzdev Šabārkungs par valstu iestāšanos tajā. Uh, Man ir skaidrs, ka mēs uh, esam skaidri apņēmušies uzņemt valstis uh, Schengens zonā tieslietu joma un šī te vēstule, kuru rakstīja Vācijas un Francijas ministri, kāda tā būtu, tam visam būs ietekme. Šobrīd to skaidri nevar pateikt, bet uh, būs eh, nepieciešams Schengens dalību valstu visas balsis. Tagad par ātrās reakcijas vienībām Grieķijā. Tur bija lieliski rezultāti, bija Grie eh, Ungārijas mm, vienības tur ar tehnisko aprīkojumu un tika panākts 40% samazinājums nelegālajā imigrācijā, tātad par 40% mazāk uh, nelegālo imigrantu iekļuvas tā, caur Grieķijas robežu. Protams, tas nav tāds ilgspējīgs risinājums, tur ir vajadzīgi citi risinājumi. Un runājot par finanšu solidaritāti, mēs par to vedam sarunas, bet ir ļoti sarežģīti piešķirt līdzekļus tādā taisnīgā veidā. Es nezinu, kāds laika grafiks ir uh, priekš, priekšlikuma iesniegšanai padomēji. Un pēdējais jautājums par Maskavas lidostu. Vakar uh, notika terorismu uzbrukums, vairāk kā 30 bojā gājušie ir un vairāk, uh, tātad 135 ir ievainoti. Gribētu paust savu līdzjūtību um, cietušiem, un daudzi Eiropas Savienības pilsoņi arī cieta šajā uzbrukumā, un mēs ceram, ka mēs uh, varēsim pienācīgi vēlāk reaģēt vēl uz šo uzbrukumu. Eiropol uh, izvērtēšana un procesa pātrināšana. Es atbalstu visus pasākumus, kas veicina drošību, un Eiropola procesa pātrināšana šajā jomā arī veicinās visu Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Tā ir man pārliecība. Hankešas kundze par rīcības plānu. Šeit pastāv finansējuma problēma, runājot par preterorismu stratēģiju un tieslietu un iekšlietu neformālajā padomas sanāksmē nesen mēs apspriedām šos te finansēšanas jautājumus padziļināt. Mazāk kā viens procents no Eiropas Savienības budžeta tiek uh, lietots cīņai pret terorismu. Mums uh, ir jādomā un jāpārdomā par to, cik uh, drošība ir svarīga un vai ar šo finansējumu pietiek, lai nodrošinātu uh, šo te mūsu pilsoņu drošību. Un tagad saikne starp terorismu un organizēto noziedzību. Terorisma pamatā ir ideoloģija, bet lai darbotos un rīkotos, uh, teroristiem ir vajadzīgi finanšu resursi. Uh, un šos resursus uh, viņi nevar iegūt pamatojoties uz ideoloģiju, bet um, audzējot narkotikas, tās uh, pārdodot, izplatot, un tas ir viņu uh, finansējuma ieguvs avots, lai iegādātos ieročus un tā tālāk. Un šī ir saikne, kas pastāv starp uh, terorismu un organizēto noziedzību, jo organizētā noziedzība uh, ir tieši saikne starp narkotiku audzētājiem un teroristu organizācijām. Ar uh, ideoloģiju vien uh, jūs nevarat cīnīties. Ideoloģija ir tā, kas uh, iezīmē virzienu, bet organizētā noziedzība piegādā līdzekļus. Runājot par pretorismu centru, ir jau valstis, kurās šādas aģentūras darbojas. Uh, Un šis centrs, kas tiks veidots, būs uh, daļa no ES uh, pretterorismu aģentūra tīkla. Romero kundze runāja par patvērumu paketi un par uh, migrāciju. Viņa teica, ka abi šie jautājumi ir nošķirami, bet, protams, ka ne pilnībā nošķirami. Ja kāds jau vairāk kārt atgriežas kā nelegālais imigrants, tad piektajā reizē uh, uh, viņš varētu pieteikties uz patvērumu. Tātad šie jautājumi uh, tiešām ir saistīti uh, daudzos aspektos. Ir tādi klasiski patvērumu meklētāji, kuri tiešām bēg no uh, apdraudējuma, kuri ir apdraudēti savā valstī, savā izcelsmes valstī un ir tādi, ja var teikt, eh, piedzīvoju meklētāji, kas ļaunprātīgi izmanto patvērumu sistēmu. Bet šī ir likumdošanas pakete, par kuru mēs vedīsim sarunas un centīsimies tās noslēgt Ungārijas prezidentūras laikā. Subsidaritātes aizsardzība. Um, tas tiks apspriests. Uh, Dublinas eh, kvalifikācija regula, Eurodak. Tā būs pakete, kur vēlēsimies noslēgt prezidentūras laikā. Straser kungs uh, uzdev ļoti svarīgs jautājums. Jā, tiešām ir skaidrs, ka tehniskās prasības noteikti ir jāizpilda, lai varētu ļaut valstīm iestāties Schengen zonā, un tad sadarbība ar parlamentu. Tas ir prioritārs jautājums mūsu prezidentūras laikā. Ja mēs eh, raudzīsimies tikai katrs uz savu valsti, neskatoties uz lēmumiem parlamentā, tad mēs uh, nevarēsim neko panākt. Runājot par Donavas stratēģiju, tas ir prioritārs jautājums, tāpat kā citi jautājumi. Mēs izveidojām atsevišķu valsts sekretāra bīroju šim projektam, lai to varētu uh, virzīt uz priekšu un iestrādāt šeit ieteikumus. Un kopā ar Serbiju un citām valstīm mēs vēlētos uh, izveidot aģentūru, kas um, kas uh, strādās pie drošības un aizsardzības šajā te reģionā, Donavas reģionā. Runājot par personas pasažieru datu reģistru un sarunām ar ASV, ja mandāts ir apstiprināts, bet tas ir uh, komisijas uzdevums vēst sarunas, mēs varam atbalstīt šīs sarunas tikai. Katra Eiropas Savienības valsts iegūs drošības ziņā no šī procesa uh, Bet ir vēl viens jautājums uh, personas, uh, jeb ja pasažieru datu reģistrs uh, Eiropas Savienības ietvaros. Mēs varam šo jautājumu apspriest ar ASV, Kanādu vai Austrāliju, un tas padarīs satiksmi drošāku, bet arī ja Eiropas Savienības ietvaros uh, Eh, tas ir jānokārto, jo savādāk būs drošāk eh, lidot uz ASV nekā lidojums starp Parīzu un Berlīnu. Eurodaks sistēma, kurai vajadzētu būt piekļuvai arī uh, eh, tiesību sargājušiem iestādēm. Manuprāt, tas jau uz to atbildēja, jā, tādai pieejai vajadzētu būt. Tad pret, pretkorupcijas pasākumi Mākovē kundze runāja par šo ļoti svarīgo jautājumu. Ungārijā, piemēram, mēs pieņēmām likumu, lai uzsvērtu drošības sistēmas izveidas un darbības būtiskumu, un mēs vēlamies nodrošināt, lai um, tiesības sargājušo iestāžu darbinieki eh, būtu ar eh, attiecīgiem standartiem. Runāt par ģimenēm, jā, ģimenēm, ģimenes jautājumi ir jārisina. Es ceru, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem, un es ceru, ka um, jums manas atbildes bija pieņemamas. Es gribētu vēlreiz atkārtot, ka sadarbība starp padomi un parlamentu uh, ir kaut kas tāds, ko mēs vēlētos vedot pēc iespējas labāk. Paldies! Paldies, mēs redzam, ka sociālās eh, integrācijas valsts ministrs ir ieradies, viņš jau gaida, viņš runās par Romu jautājumiem, un šobrīd es gribētu tikai pateikties visiem deputātiem par sadarbību. Otrkārt, eh, es aicinu visiem pievienoties uh, nosodījumu paziņojumam par vakardienas Uh, terorismu uzbrukumu Maskavas lidostā. Mēs to strikti nosodām un mums ir uh, jāpieno spēki, lai cīnītos pret jebkura veida terorismu un aizsargātu upurus. Un treškārt, protams, mēs gribētu pateikties ministram Pinterkungam par viņa prezentāciju. Mēs vēlam viņam veiksmi un uh, ar nepacietību gaidājam uh, sadarbību Ungārijas prezidentūras laikā. No Eiropas parlamenta puses eh, eh, mēs vēlētos sadarboties ar padomu un komisiju, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Paldies, ministra kungs! Dear colleagues, Darbie kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas. Paldies. We should kick off and get started. Mums vajadzētu ķerties pie darba, jo mums ir šī piesātinātā darba kārtība. Mums ir tas prieks un tas gods uzklausīt sociāla, Ungārijas valdības sociālās integrācijas ministru. Ungārijas prezidentūra Eiropas Savienībā ir gatava prezentēt savas prioritātes attiecībā uz sociālo integrāciju, tīpaši uzsverot Romu jautājumu. Zoltāns Valoks, valsts ministrs eh, sociālajā integrācijā. Un Es aicinu strādāt tā kā, tādā pat veidā, kā mēs to tik organizējām. Vispirms uzstāšanās no ministra puses, pēc tam e, e, koordinatori, pēc tam ministra reakcijas un otrā jautājuma kārta, lai mēs varētu mēģināt ap, aptuveni stundas, stundas desmit laikā tikt ar visu e, galā. Pretie gadījumā mums būs ļoti grūti izpildīt atlikušo darbu kārtību šodien. Un tagad, lūdzu, ministra kungs, jums vārds. Elnök úr, köszönöm szépen. Paldies, priekšsēdētāji. Godājumie deputāti. Šodien mēs apspriežam prioritātes jomās, kurās Mums nav ārējā spiediena, lai skatītu šo jautājumu Ungārijas prezidentūras laikā. Mūsu, mēs piešķīrām prioritāti šim jautājumam pie, paši pēc savas iniciatīvas. Un tas tāpēc, ka vairākas desmitgadus eksperti ir mēģinājuši atrisināt un izprast Romu jautājumu Eiropā un pa to laiku Eiropa nav piešķīrusi pietiekam politisko nozīmi šim jautājumam. Tāpēc mūsu pusgada prezidentūras laikā mēs gribētu mēģināt panākt kādu progresu šajā jomā. Mūsu mērķis ir izveidot pamatstratēģiju Eiropas līmenī Romu integrācijas jautājumos. Un mēs gribētu, lai ik viena dalība valsts izveido pati savu nacionālā st stratēģiju vai vismaz sāktu pie šīs stratēģijas strādāt. Es pārstāvu valsts administrācijas ministriju. Esmu atbildīgs par sociālās integrācijas jautājumiem. Mēs apspriežam platformu cīņai pret nabadzību, bērnu nabadzību un Roma integrācijas stratēģijas nacionālajā līmenī un Eiropas līmenī. Lielākā daļa no jums, vai vismaz daži no jums, ir aktīvi šo, šos jautājumus skatījuši jau krietni laiku, un jūs noteikti apzināties to, ka ir ļoti sarežģīti pateikt kaut ko jaunu par šo jautājumu. Taču ir nozīmīgi paturēt šo jautājumu darba kārtībā, lai varētu to nepārtraukti apzināties. Ungārijā mēs uzskatām, ka ir nepieciešama pozitīva pieeja. Uh, šī jautājuma risinājumā, ņemot vērā vairākumu iedzīvotāju negatīvo attieksmi pret Roma jautājumu. Tāpēc ir nozīmīgi spērt konkrētus soļus un risināt šo jautājumu skaidrā veidā, lai varētu pārliecināt Eiropas pilsoņu vairākumu, ka šis jautājums ir nozīmīgs visiem. Tā ir viena jautājuma puse. Otra jautājuma puse ir tas, kā šī minoritāte dzīvo un var tikt aktīvi iesaistīta. Šo jautājumu risināšanā, protams, skaidri un viennozīmīgi risinājumi nav, varētu būt kāds progress panākts, taču galīgi vienot risinājumu visiem gadījumiem nav, būtu eh, pārāk optimistiski arī tādu gribēt. Roma kopienas ir jāiesaist šajā darbā, un mums ir nepieciešama viņu reakcija uz mūsu formulētajām stratēģijām. Tad, kad mēs runājam par to, kādā veidā mēs varam aktivizēt šo sadarbību, ņemot vērā to, ka viņi ir neaktīvi ne tikai ciņa bez darba jautājumu risināšanā, <clears throat> bet arī meklējot eh, iespējas kaut ko viņiem pašiem darīt no savas puses. Tieši tāpēc mēs gribam Romas iesaistīt kā aktīvus dalībniekus šajā procesā. Mēs uh, sākotnēji uzskatījām, ka šis ir svarīgs elements Eiropas nākotnē. Mēs runājam par vairāk nekā desmit miljoniem iedzīvotāju šeit. Protams, ir dažādi viedokļi attiecībā uz skaitļiem, taču lielākā daļa no šiem desmit miljoniem šobrīd ir bez darba, bez pietiekamas kvalifikācijas, lai veiksmīgi varētu meklēt darbu, pastāv segregācija, dziļa nabadzība, sociāla atstumtība. Tas ir visai tipiski daudzās Eiropas valstīs. Un ja mēs varētu integrēt šos visus iedzīvotājus Eiropas Savienības sociālajā fabrikā, tad tas būtu mūsu visu ekonomiskajās interesēs. Pēdējo desmit gažu laikā Eiropas Savienība, dalību valstu valdības un NVO ir uzsākuši dažādas iniciatīvas un tērējuši krietnus līdzekļus Roma integrācijai, taču Roma situācija nav uzlabojusies, tā ir pasliktinājusies. Runājot par darba apstākļiem, dzīves standartiem, un mums šie jautājumi ir vaļsirdīgi jārisina. Eiropas Savienība ir apstiprinājusi, ka ekonomiskā un sociālā informācija ir galvenais uzdevums dalību valstīm. Tas ir nacionāls jautājums pirmkārt, bet arī Eiropas Savienības institūcijām ir nozīmīga loma. Vairāk pētījumi ir norādījuši, ka Roma integrācija ir ne tikai humāna, bet arī ekonomiska darbība. Tā veicina konkurētspēju un sociālo sistēmu noturīgumu. Tāpēc Roma integrācija ir nozīmīgs Eiropas līmeņa jautājums. Pasaules banka ir publicējusi pētījumu saskaņā ar kuru, ja Romu nodarbinātības līmenis sasniegtu reģiono vidējo, tad IKP pieaugtu par 4 līdz 6 procentiem. Tas nozīmē ārkārtīgi lielas sociālās un ekonomiskās intereses. Un lai mēs varētu gūt panākumus, mums ir jārisina tādi jautājumi kā izglītība, mājokļu jautājumi, antidiskriminācijas pasākumi, veselības aprūpe, visaptvarošā veidā. Lai turklāt arī šie jautājumi ir jārisina paralēli. Ungārijas prezidentūra cer gūt panākumu šo jautājumu risināšanā Eiropas līmenī. Jums ir jāapzinās. Šie fakti. Turklāt es lepojos, ka Ungārijas Roma pārstāvis uzsāka iniciatīvu par Romu stratēģiju, un mēs ceram, ka 2000. 11. gada februārī šis ziņojums tiks apstiprināts. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas palīdzēs darbā padomēju un komisijai. Saskaņā ar Eiropas komisijas darba eh, plānu 6. aprīlī šogad. Eiropas eh, pamat sistēma Roma stratēģijai dalībvalstīs. Projekta veidā tiks publicēta un pēc tam tiks apstiprināti padomi secinājumi balstoties uz komisijas priekšlikumiem. Tas būtu mūsu mērķis uz Ungārijas prezidentūras beigām saņemt padomas secinājumu šajā sakarā. Eiropas parlaments arī apspriedīs šo projektu, un mēs pievērsīsim ļoti rūpīgu uzmanību diskusijām, kas notiek parlamentā. Tāpat pagājušā gada septembrī tik, tika izveidota darba grupa, kura sagatavoja jautājumu sarakstu, kas tika izsūtīts ik vienai dalību valstī. Yeah. Eh, galvenais, galvenā padome, eh, padome secinājuma sagatavošanā būs apsko padome, bet mēs skatīsim šo jautājumu arī citās padomes formācijās, izglītības, kultūras jautājumu, eh, tieslietu, iekšlietu padomē tieši tāpat un arī vispārīgo lietu padomē tiks apspriesti padomas secinājumi, kuri, kā es ceru, tiks apstiprināti Eiropadomē jūnijā. Mēs gribētu, lai Eiropadoma tos apstiprina. Un galvenie aspekti padomu secinājumos ir sekojošie. Mūsuprāt, ir nepieciešams formulēt apņemšanos Eiropas līmenī un dalību valstu līmenī. Mums eh, vajag identificēt konkrētas jomas ar rādītājiem un kvantitatīviem mērķiem. Tāpat arī mums ir jāveic specifiska, bet ne ekskluzīva šādu mērķu veidošana. Tajā pašā laikā ņemot vērā sociālos un teritoriālos aspektus. Tāpēc mēs atbalstām parlamenta deputātu Jārupu no Lībe komitejas, kas palīdzētu veidot krīzes kārti, kur palīdzētu kopienām un reģioniem, atbalstot valdības, veidojot kompleksus sadarbības plānus ir ļoti nozīmīgi saistīt Romu integrācijas jautājumus ar pamatvirzienu politikām. Tad, kad šī iniciatīva ir uzsākta, tad Romu stratēģija ir cieši jāsaista ar stratēģiju Eiropai 2020. Mēs esam paredzējuši konkrēts apņemšanās Romu stratēģijas ziņā kā daļai no uh, stratēģijas 2020. Tādējādi dalībvalstīm ir jānosaka radītāji un kvantitatīvie mērķi nacionālajās programmās, lai varētu veicināt nodarbinātību un mazināt Romu atstumtību. Un, lai varētu gūt šeit panākumus, ir jāņem vērā darba dokumenti un citi strateģiskie dokumenti - nacionālā, reģionālā, kā arī vietējā līmenī. Eiropas Savienības eh, fondi ir līdzekļi, kā varētu politiku šajā sakarā ieviest. lai varētu labāk izmantot Eiropas Savienības un nacionālos resursus, mēs gribētu izveidot sadarbību starp dažādiem uh, struktūrāliem fondiem, kā sociālais fonds, reģionālās attīstības fonds, lauksiem, lauka attīstības uh, fonds un šo, koordinēt šīs darbības, lai varētu nodrošināt to sinerģiju. Ir ārkārtīgi nozomī, nozīmīgi veidot ilgadīgu un daudzgadīgu programmu. Tie no jums, kuri strādā šajā jomā, noteikti apzinās, ka dažkārt izceļ savu veidu panika par, runājot par to, kad uh, mēs uh, nonākam līdz kādu atsevišķu programmu finansējumu beigām. Tāpēc mums ir jāpievērš cieši jautājums, kādā veidā šie jautājumi tiek risināti. Tāpat arī jādomā pār sociālās nevienlīdzības un nabadzības mazināšanu. Mums ir jādomā par to, kā var izveidot nosacījumus fondu saņemšanai, atkarībā no tā, kā individuālai pieteikumi veicina, veicina viss neaizsargātāko sociālo grupu jautājumus. Protams, ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem šo programmu sakarā, taču kopsavilkumā vēlos sacīt, ka visi trīs temati - nabadzība, bērnabadzība un Romu integrācija - ir jautājumi, e, kas ir mūsu ticamības tests. Pirms 20 gadiem, kad Ungārijā tika gāsta diktatūra, mēs gribējām veidot sociālā, sociālo drošību taču situācija ir šobrīd tāda, ka daudz uzskata, ka viņu dzīve bija labāk nodrošināta diktatūras laikā, nevis, nevis demokrātijas laikā. Tā kā tādēļ ja tas ir nozīmīgs demokrātijas tests un jautājums, ko mēs varam tiem miljoniem cilvēku, to cilvēku labā, kuri nevar izmantot demokrātijas labumus un sadarbību Eiropas līmenī tādā patā veidā, kā mēs to varam Tādējādi šī ir sava veida psiholoģiska dimensija Roma integrācija un cīņai pret nabadzību. Paldies! Paldies, ministra kungs, par šo prezentāciju. Un uh, es gribētu jau iepriekš pateikties arī koordinātoriem, jo zinu, ka viņi droši vien nepārsniegs divu minūšu laika limitu. Vispirms Eiropas Tautas partijas vārdā Sogor kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu īpaši apsveikt Ungāriju par to, ka tā šo jautājumu ir pacēlus un iekļāvusi darba kārtībā. Mēs atbalstām to, ka šeit ir runa par sociālo iekļautību, jo ir 10 līdz 12 miljonu Romu Eiropā un ir 70 miljonu cilvēku Eiropā, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Runājot par cīņu pret nabadzību, mēs eh, uzskatām, ka daudz viet eh, Romi eh, kaunās par savu izcēlesmi, un tad, kad notiek tautas skaitīšana, viņi ne, nesaka, ka viņi ir Romi, un tādējādi viņi netiek ņemti vērā nacionālajās stratēģijās. Uh, Es domāju, ka izsoles būtu jāformulē savādāk un uh, mm, lai ņemt vērā šos cilvēkus. Un vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar tieslietām. Romu holokaustu ļoti daudzi dalībvalstīs noliec. Es negribu nosaukt uh, dalībvalsts, es gribētu runāt tikai par savu valsti, Rumāniju. Uh, ir e, bijuši tādi atgadījumi, kur cilvēki tiek ievainoti un kur cilvēki ir gājuši bojā, bet pēc šiem notikumiem, kur tad bija tie cilvēki, kas tika arestēti? Tie bija tikai tie cilvēki, kas bija e, no Romu puses vai uh, citu minoritāšu puses. Viņi vienkārši gribēja pieminēt šo holokaustu, kas tika vērsts pret Romiem otrā pasaules kara laikā. Es domāju, ka to nevar uh,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 Eh, wilt u met iets... Paldies ministram par viņa prezentāciju. Tie ir ļoti augsti mērķi, ambiciozi mērķi. Jūs prezidentūrā tas viss ir ļoti pragmatiski arī orientēts. Mans jautājums jums, kā jūs domājat, kāda ir Eiropas Savienības stratēģija, kādu jūs varēsiet izstrādāt, kas patiešām funkcionētu? Uh, tagad uh, gribētu jautāt, kā jūs to vēlaties attīstīt un kādas praktiskas pasākums jums vēlties veikt kā daļa no šī procesa. Savā ievadrunā jūs minējāt dažādas iniciatīvas, teicāt, ka daudz naudas ir iztērēts, bet situācija pat ir pasliktinājusies. Tiešām žēl, un tas jau ir nav tas, ko mēs vēlējāmies panākt, bet kā lietas notiek Ungārijā, vai jūs mums varētu par to pastāstīt? Kā jūs vēlaties, gatavojaties iesaistīt pašus Romus stratēģijas izstrādē, vai tas jau notiek? Uh, Un pēdējais jautājums par Romiem. Jūs runājāt par uh, Jarokas kundzes projektu, manuprāt, tā ir ļoti laba ideja. Kā jūs domājat par uh, tādu vienotu Eiropas um, ziņošanas centru, lai varētu labāk, uh, labāk pārskatu gūt par Romu situāciju dažādās dalībvalstīs? Tagad atšķirīgs jautājums, bet tas ir saistīts ar romiem - cīņa pret diskrimināciju. Jūs zināt, ka mums ir horizontālā pretdiskriminācijas direktīva šobrīd padomē, un, manuprāt, būtu tiešām vērtīgi, ja vēlamies risināt šos jautājumus Eiropā, uh, ko jūs vēlties darīt šajā prezidentūras laikā. Paldies! Tagad Alte grupas vārdā Bevers kundze. Paldies priekšsādātāji, paldies ministra kungs par jūsu prezentāciju. Izteikšos ļoti īsi No šī parlamenta esam vairāk kārt sūtījuši signālu, ka mēs vēlētos, lai būtu Eiropas stratēģija Romu iekļaušanai. Bet es tomēr saprotu, ka komisija drīzāk gribētu nacionālo stratēģiju ietvaru, un eh, no jūsu prezentācijas es sapratu, ka tas ir arī jūsu viedoklis. Mans jautājums, Kas, jūsuprāt, varētu būt eh, juridiskais pamats, lai uzlikt par pienākumu dalībvalstīm šādas nacionālās stratēģijas pieņemt? Jo, ja viņiem nebūs pienākums to darīt, tad es domāju, kāda jēga varētu būt eh, šādai sistēmai. Būs valsts, kas to darīs, cits to nedarīs. Un kā tad tas būs? Un vēl kāds varētu būt juridiskais pamats eh, uzlikt par pienākumu valstīm koordinēt eh, fondu līdzekļus, kas nāk no Eiropas Savienības. Tātad ne tikai tos līdzekļus, ko valstis ieguldītu šādās stratēģijās. Un vēl saistībā ar to jūs minējāt 2020. gadu, pēc jūsu pašu pieredzes eh, pēdējos 20 gados Ungārijā, vai jūs domājat, ka ar 8-9 gadiem pietiks, lai uzlabotu uh, situāciju šajā jomā. Un vēl gribētu izmantot uh, to, ka jūs esat arī sociālās integrācijas ministrs un Boskorts kundze jau minēja horizontālo pretdiskriminācijas direktīvu, kādu mēs vēlētos redzēt. Es gribētu uzzināt, kāda ir uh, Ungārijas prezidentūras nostāja uh, par uh, diskriminācijas apkarošanu balstoties uz dzimumu un dzimumu orientāciju. Paldies! Un tagad goja vārdā Ernsta Skundze. Paldies! Es domāju, ka situācija ar romiem Eiropas tāpā ir tāda, ka mēs par to jau daudz ko zinām. Mums uh, tas viss nav vēlreiz jāatkārto un jāpadziļina. Runa šeit ir par to, ka patiešām tika izdarīt secinājumi. Man četri jautājumi ir šādi. Pirmkārt, es domāju, ka tas neko nedos, ja no paša sākuma visos pasākumos netiks iekļauti Romi paši, ja viņi netiks saistoši iekļauti, ja netiks rad, radīti struktūras, lai Romi saistoši tiktu iekļauti uz visos jautājumus, kas uz viņiem attiecas. Mans jautājums, kā jūs vēlaties to iztenot? par secinājumiem, kas eh, tiks izstrādāti un eh, kas vainagosies ar padomas secinājumiem par to, kā saistoši iekļaut Romus, kādas struktūras ir jārada. Otrais punkts. Ir runāts arī par Eiropas Savienības līdzekļiem. Ir bijuši pietiekami daudz Eiropas Savienības līdzekļus, kurus varēja izmantot pagājušos gados, un dalība valsts to nav darījušas. Kā jūs vēlaties panākt, lai līdzekļi patiešām tiktu izmantoti? Un eh, kā jūs vēlaties atvieglot eh, Roma organizācijām pieeju, lai viņi varētu piekļūt šiem Eiropas Savienības līdzakļiem. Kāda loma šeit, piemēram, būtu ESF, Eiropas sociālajiem fondam? Trešais punkts. Kādi konkrēti un saistoši pasākumi, kas ir arī jāizteno dalību valstīs, ir domāti, lai vērstos pret antičigānismu? Es domāju, ka ja mēs šeit nerīkosimies, ja mēs patiešām lai necienotos pret šo tendenci, un tas ir saistīts ar, zinām, ideoloģiju, un ja valstis neiejauksies, tad ļoti daudzas lietas neko nedos, ko jūs gribat šeit um, konkrēti darīt. Bēdējais jautājums, jūs runājat par bērnu nabadzību saistībā ar Romu stratēģiju. Gribētu zināt, kāda loma šeit ir izglītībai. ko šeit ir plānos darīt izglītības jomā un ko plānos ir iekļauts, eh, iekļaut Romas stratēģijā. Uzskatu to par eh, ļoti būtisku punktu. Paldies! Thank you! Paldies! Neredzu nevienu no ECR, kas gribētu izteikties, tad eh, Morvajas kundze divas minūtes pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies! Saskaņā ar manu pieredzi Romi un eh, visievainojamākie ir bērni un sievietes, viņi eh, bieži vien saskars ar vardarbību paši savā kopienā, un eh, valsts viņus neatbalsta, jo ir tāda pārprastā politkorektuma atmosfēra, un ir tāds kultūras relativisms, kas ļauj uh, Eh, pievērt acis un neredzēt eh, prostitūciju, kas skar jaunas Roma meitenes, kas nemaz nedrīkst iet skolā, jo tādā īstā Romu ģimenē, ģimenēm esot eh, jādzīvo mājās, jādara mājas darbi un jāpieskat mazākie bērni. Es nezinu, cik ilgi mēs varam to pieņemt. Ja Eiropas Savienība vēlas cīnīties pret šiem diskriminācijas un apspiestības veidiem, uh, bet tas ir jādara. Un vēl viena lieta, kas kavē Roma integrāciju. Tās ir uh, augstās procentu likmes, uh, augstās cenas, kas uh, tiek prasīts par aizdevumiem Romu ģimenēm. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Es saņēmu simtiem vēstuļu no Ungāru Romu ģimenēm, uh, Ungāru ģimenēm un citiem, kas stāsta, ka Romi dzīvo tādos apstākļos, kas ir salīdzināmi ar trešās pasaules valstu uh, dzīves apstākļiem. Ir uh, arī uh, tātad uh, tādi slikti higienas apstākļi, un Ungāru ģimenes sūdzās, ka viņu kaimiņi Romi uh, viņiem uzspiež šādus dzīves apstākļus. Un uh, tas uh, tiešām uh, ir tā, it kā tā būtu trešās pasaules valsts, un šeit valsts neko nedara pret šādām lietām. Gribētu izteikt priekšlikumu Romu stratēģijā risināt šos jautājumus. Un es jautāju, vai tas tā būs. Paldies. Tagad uh, ministru kungs jums vārds reakcijām lūdzu. Először is köszönöm szépen a... Paldies. Vispirms Vēlos pateikties par uzdotajiem jautājumiem. Un atbildot eh, Šogorkungam, manuprāt, viņa piezīme bija ļoti nozīmīga. Manuprāt, eh, iemesls um, Mums ir iemesls nodēvēt ministriju par sociālās integrācijas un nevis Romu integrācijas jautājumu. Šeit būtu jārisina jautājums eh, nevis uzsvaru liekot uz eh, etnisku, bet sociālu pieeju. Es eh, gribu sniegt dažus Ungāru piemērus, es tos labāk pārzinu nekā visas Eiropas piemērs, bet 80% Romu iedzīvotāju Ungārijā dzīvo dziļā nabadzībā, un viņi ir 20% Ungārijas iedzīvotājiem. Un šeit es varbūt izteikšos ir, ironiski. Dziļa nabadzība ir ne tikai Roma privilēģija, bet tā, tā var skart arī citus. Un tas attiec uz Ungāriju kopumā, tāpēc mums ir nepieciešama sociāla un nevis uz etnisko piedarību balstīta pieeja. Ik viens, kurš dzīvo dziļā nabadzībā, ik vienam ir jāsaņem palīdzība. Ne tikai Romiem, bet ik vienam. Uh, Un tagad es atgriezīšos pie citiem jautājumiem. Jautājums par antidiskrimināciju. Protams, ir dažādi diskriminācijas veidi, kas ietekmē Romus, un tie ir balstīti uz ētniskumu. Mums ir nepieciešama visaptveroša stratēģija, kas ir balstīta uz sociālo pieeju mēs gribētu tikt galā ar dziļo nabadzību. Tāpat piekļuva Eiropas fondiem, ko vairāk pieminēja. Tas ir vienkārši jautājums, ko es varētu uzdot. Ingā, Ungārijā pirms, pirms simts gadiem pirmā valdības komisija Romu jautājumos tika izveidota. Jūs redzat, ka tā ir sena tradīcija risināt šo Romu jautājumu. Bet ja mēs uzdodam tagad jautājumu, kas ir, kas ir Romi, to nav nemaz tik viegli eh, atbildēt. Protams, svarīgs faktors ir pašdeklarēšanās, bet tagad atkal nosaukšu Ungārijas piemēru. Pēdējā tautas skaitīšanā 2001. gadā 190 tūkstoši cilvēku eh, deklarēja sevi kā Romus. Bet, ja mēs skatām sociologu vai stā, Eh, statistiķu skaitļiem, tad viņi norāda 780 tūkstošus. Eh, vai eh, tie, kuriem ir vairāk anti-Romas pozīcija, viņi norāda pusotru divus miljonus Romu iedzīvotāju, tāpēc mums ir pat grūti, grūti skaidri pateikt. Tālāk vēl viens jautājums vai šis jautājums būtu risināms uh, Eiropas Savienības līmenī datu uzkrāšana, kas balstīta uz etnisko piedarību. Ļoti sarežģīts jautājums, bet tas eh, atgriežas pie resursu izmantošanas jautājuma. Tad, kad valsts vēlas spērt pozitīvus soļus, un mēs šeit varētu runāt par kādu Eiropas Savienības institūciju, tad vai mēs domājam par dalību valstu pozitīviem soļiem vai programmu vai priekšlikumu, kas ir paredzēta konkrētai etniskai grupai, tad ir jābūt iespēja pārbaudīt, vai šīs etniskās grupas locekļi var izmantot šādu programmu un priekšlikumu. To jādod iespēja kontrolēt ar anonīmām datu uzkrāšanas problēmām. Pretējā gadījumā jūs nespējat izmērīt uh, efektivitāti programmām, kas ir paredzēta Romiem. Mēs nezinām, vai šīs programmas ir sasniegušas Romas vai nē. Un atvainojieties to saku, bet lielākajā daļā Romu aprindu cilvēks saka, ja Romiem tiek Eh, ja Romu programmām tiek, Romiem tiek virzīta nauda, tad ik viens uzdodas par Romu, un ja Romus apmeklē policija, tad neviens vairs nav Roms. Tas jau runā pats par sevi, bet tagad es atgriezīšos pie savas sākotnējās domas. Ir ļoti svarīgi, manuprāt, lai mums būtu šādi dati. Mums ir jāpārbauda nosacījumi, pieteikumiem, pamatojumi, kā arī programmu īstenošana, vai tās ir bijušas veiksmīgas. Tāpēc es piekrītu, ja kāds ir cietis no soda un um, tika pieminēti vairāki atgadījumi, vairāki grautiņi, kas ir notikuši 90. gadā, piemēram, uh, tad ir jāveic savs darbs eh, tiesiskumu iestādēm. Botskurts kundze runāja par praktiskumu. Jā, mums ir pra jābūt pragmatiskiem un praktiskiem, bet es diemžēl neredzu iespēju eh, runāt vairāk par priekšlikumiem, par, par uh, plašākām lietām nekā priekšlikumiem un ieteikumiem, taču šis ir jautājums, kas būtu jāskata EPSCO un citās padomas formācijās, un tad, kad šīs formācijas būtu savs, būs savs secinājums sagatavojušies, ceru, ka mēs varēsim skatīt, kāpēc Eiropas resursu vai antidiskriminācijas programmas nav strādājušas vislabākajā veidā. Es domāju, ka šie konstatējumi savukārt ietekmēs dalībvalstis, tas veiks savus mājas darbus un varēs lemt, kāpēc mēs nesam sasnieguši līdz šim nospraustos mērķus vai šis eksperiments gūs gūts panākums vai nē. Mēs daudz runājam par vislabākajām praksēm, bet mums vajadzētu arī apzināties sliktās un nepareizās prakses. Es domāju, ka mums vajadzētu izveidot šādus sarakstus ar nepareizām un sliktām praksēm, no kā mēs varētu ļoti daudz mācīties. Mums būtu jāveido savu negatīvā, savs negatīvais saraksts. Kā, kādi tad ir tie projekti, kuri nedarbojās, kur finansējums nesasniedza? savu mērķi, un Vēberskundze atbildot jums, kāpēc? Tā ir pamatstratēģija un visa Eiropas stratēģija. Es eh, eh, gribu norādīt, ka šeit tas atšķiras uz darba dalījumu. Dalībvalstīm ir savas atbildības, un Eiropas līmenī ir atkal cita līmeņa atbildība. Tāpēc eh, šeit ir Nacionālo strateģiju pamatprogramma. Un es piekrītu, mums ir eh, nepieciešams pietiekam daudz laika. Šie desmit gadi līdz 2020. gadam nebūs, nebūs pietiekami, bet lai vismaz um, mazina apstādinātu situācijas pasliktināšanos, tas varētu būt pietiekami. Un ir apkaunojoši, ka pēdējo 20 gadu laikā Romu situācija ir tikai pasliktinājusies. Un ir bijušas vērojamas negatīvas tendences. Tie, kas dzīvo nabadzībā, nav pieredzējuši labākas dienas. Un cīņa pret diskrimināciju, par to runājot, vēlos E, e, atgriezties pie situācijas, par kuru es izteicos pirms brīža, tad, kad ierodas policija, tad pēkšņi neviens vairs nav Roms. Tas atspoguļo arī to, ka policijas aprindās ir šī negatīvā attieksme, līdz ar to pastāv viedoklis. Labāk nebūt Romam, jo pretie gadījumā sots var būt dubultīgs arī šeit izskanēja doma, ka mums ir kopīga programma. Un programmas, kas ir paredzētas taiskaitā policijas darbiniekiem, palīdz tiem pareizi un korekti izturēties pret romiem, lai varētu izprast arī noziegumu gad, izdarīšanas gadījumos vai pārkāpumu ietekmēja etniskā piedarība vai nē. Tas attiec uz policijas samatpersonu apmācību un es ceru, ka būs vairāk Romu policijas amatpersonas Mēs esam atvēlējuši policijas koledžās un vidusskolās vietas Romiem. Mēs eh, vēlamies, lai viņi kļūtu par policijas amatpersonām, par policijas virsniekiem. Tas būtu ļoti nozīmīgi cīņā pret diskrimināciju. Ja mums būs spēcīga Romu vidusšķira, tāds tas varētu būt ļoti pozitīva, un es domāju, ka mēs esam redzējuši zinām progresu. Ir Loma, Romu lobijas Eiropas Savienībā. Taču ir ļoti nozīmīgi redzēt Romu ārstus, inženierus, IT ekspertus, lai Romi strādātu visās eh, šajās profesijās Uz Ernstskundas jautājumu atbildot, varu sacīt, ka par Romu integrāciju, un ar to es uzsāku savu uzstāšanos, ka tas varētu būt izšķirīgs solis, līdz ko kāds kļūst par kādu pasākumu subjektu un kļūst par aktīvu dalībnieku. Es šeit redzu divus aspektus Runājot par Romu kultūras identitātes saglabāšanu, tā ir ļoti nozīmīga. Man ir jāzina, no kurienes es nāku, kurp es dodos, kurai kopienai es piedaru. Tas ir ļoti nozīmīgi Romiem. Un mums ir būtiski domāt nevis par Romu kopienu kā par problēmu, mums ir jāapzinās vēsturi, mums ir jāapzinās viņu kultūru. Un Ungārijā ir izdots vairākas grāmatas par romiem, kur mēs um, arī pārējiem sniedzam informāciju par šo kopienu, par viņu kultūru, tradīcijām, vēsturi. Un tādā veidā tiek stiprināta kultūras identitāte. Tas ir pirmais aspekts. Tālāk. Es domāju, ka nozīmīgi veidot ir institūcijas un ietvaru, kurā Romu pārstāvji var ievēlēt paši savus pārstāvis. Es domāju, ka Ungārijā mums ir sistēma, bet diemžēl tā nevisai labi darbojas. E, tas, e, tā ir sistēma ar minoritāšu padomēm. Ir vairāk nekā 5000 vietējo Romu politiķu, kuri pārstāv savu kopienu. Ir ikvienā struktūrā politiski pārstāvi, kur tiek tieši ievēlēti un Romiem ir Nacionālās minoritātes padome ar 53 pārstāvjiem pagājušajā nedēļā tika ievēlēts prezidents. Šī sistēma sasniedz ikvienu ciemu, kurā ir Romu iedzīvotāji. Un tad, kad mēs runājam par šiem jautājumiem, mums ir jāpalīdz padarīt šo sistēmu efektīvu. Pagājušajā nedēļā es apmeklēju Rumāniju un dzirdēju par pārstāvību sistēmu tur, kā Roma var pārstāvēt sevi dažādos eh, politiskos fórumos. Un ir samērā sarežģīti iesaistīt cilvēkus, uz kuriem lēmumu neatiec. Tāpat arī ļoti nozīmīgs ir finanšu resursu jautājums. Protams, um, pie vainas arī tās valstis, kuras nav izmantojušas pieejamos Eiropas Savienības fondus, bet arī citas dalību valstis būtu varējušas padarīt vairāk, un es to gribētu skaidri redzēt padomas secinājumos. Tad, kad tiek publicēts konkursu piedāvājums, tam, eh, tas nedrīkst būt pārāk sarežģīts un nesaprotams. Ungārijā ir 770 atsevišķu dzīvojamo māju bloku, jeb pareizāk sakot, eh, eh, at, atvēlētu vietu, kur dzīvo Romi. Un no visiem piedāvājumiem tikai viena municipalitāte atbildēja uz eh, piedāvājumu. Kas tad šeit ir pie vainas? Iespējams, ka formulējums bija pārāk sarežģīts. Tāpēc mums ir jāuzlabo sistēma, lai varētu nodrošināt piekļūšiem fondiem. Mēs runājam par cīņu pret pret Romu noskaņu par darbu policijā, par spērtajiem soļiem. Es domāju, ka mums ir problēmākról, ahhoz, hogy skaidrāk jārunā par Romu problēmām un ar Romiem saistītajām problēmām. Ja mēs runāsim skaidru valodu, tad mēs varam apkarot aizspriedumus, pret Romu noskaņojumu un mācības informācija ir ļoti nozīmīga. Es nepieminēju romoloģiju vēl, tas ir temats, kas tiek, jeb mācīja priekšmets, kas tiek pasniegts. Un jā, es pēc minūtes arī beigšu savu uzstāšanos Bet tomēr runājot vēl par tādu jautājumu kā bērnu nabadzība. Ir Eiropas Savienības stratēģija cīņai pret bērnu nabadzību, un Beļģijas prezidentūras laikā tika sagatavoti lieliski dokumenti, kuros vērsta uzmanība uz bērnu attīstībā grīnā vecumā bērniem ir jānodrošina uh, uzņemšana bērnu dārzos, pirmskolas iestādēs, un jo labāk mēs iesaistīsim šos bērnus apmācības sistēmā, jo lielāks iespējas ir tās, ka tie veiksmīgi pabeidz vidusskolas kursu. Tas ir ārkārt ne tikai pamatskolu. Tālāk Morvai kundzei atbildot. Es gandrīz varētu piekrist. Ja jūs nebūtu norādījis par ētnisku pieeju. Ir atsevišķi cilvēki, kur izmanto savus bērnus, lai uzmantotu eh, savu finanšu situāciju tādi skaitļi, kuros tiek bērni pārdot prostitūcija, taču e, Ungārijā e, tas neattiecas tik daudz uz Romiem, pastagaiet patsevišķām Amsterdāmas ielām. Jūs redzēsiet Ungāras sievietes, kas strādā kā prostitūtas, un jūs redzēsiet, ka tur ir gan Romu, gan citas. Tāpēc tas nebūtu nav. Ro nedomāju, ka tas būtu Romiem specifiski. Ir vienkārši atsevišķi nozieguma veidi, kas ir raksturīgi, un pārkāpuma veidi, kas ir raksturīgi cilvēkiem, kur dzīvo dziļā nabadzībā. Tomēr es to negribētu saistīt ar etnisku piedarību, bet vienkārši ar nabadzību. Un tagad, es domāju, esmu pabeidzis atbildēt uz pirmo jautājumu kārtu. Thank you. Paldies. Paldies par jūsu atbildēm, par eh, tiešām uh, to, ka rūpīgi ņēmāt vērā visus jautājumus. Un tagad būs otrā jautājuma kārta. Ir runātājs saraksts, kur ir vismaz astoņi deputāti. Nolasīšu šo sarakstu, un tas ir slēgts saraksts. Bons, Mrs. Guillaume, Mr. Ensju, Mr. Brons, Mrs. Intveld, Mr. Marinescu, and Mr. or Mrs. Mrs. Jotova. Jotova. Tas arī ir viss, bet es redzu, ka Boskurtas kundze arī grib runāt par reglamentu jautājumu. Lūdzu, Boskurtas kundze. Es uzdevu jautājumu par horizontālo direktīvu. Vēberas kundze arī par to jautāja. Es domāju, ka droši vien ministrs vienkārši aizmirst, bet būtu tiešām interesanti par to dzirdēt. Ministra kungs, eh, ja jūs varētu varbūt vēl specifiskāk runāt eh, tiešām par šo horizontālo direktīvu, mēs to augstu novērtētu. Ez nem feltétlenül része a, a... Eh, tas nav jautājums, kas ir prezidentūras programmā, un man nav nekādas jaunas informācijas par šo jautājumu. Es neaizmirsu atbildēt uz šo jautājumu, vienkārši man nav nekādas jaunas informācijas par to. Visi. Jā, mēs saprotam. Labi, tad sāksim otro jautājumu kārtu. Un es jūs tiešām lūdzu. Ne, jums tomēr ir kaut kas sakāms? Jā. Laikam te bija kāds pārpratums. Jūs minējāt pretdiskriminācijas direktīvu. Uh, un jūs runājat par horizontālo direktīvu. Šajā gadījumā, jā, vai jūs vēlaties par to vēl konkrētāk izteikties? Tā ir dalību valstu atbildība ieviest šo direktīvu savā likumdošanā un tas nav iekļauts prezidentūras programmā. Tā ir jauna direktīva, kas tiek skatīta šobrīd. Akkor a harmadik kísérlet, ha megengedi. Nu, tad trešais mēģinājums, ja drīkstu. Trešais mēģinājums atbildēt uz jūsu jautājumu. Man tiešām žēl, es atvainojos Tātad es pārpratu, jo tā nav mana kompetence, bet Nacionālo resursu ministrija par to atbild. Un īpašā teritorija, uz kur tas ir vērsts, ir, uh, tātad šī piemērošanas joma ir cilvēki ar invaliditāti, reģionālā reliģiskā diskriminācija un diskriminācija uz dzimumu pamata. Un cik es zinu, tad runājot par uh, cilvēkiem ar invaliditāti, šeit tiks panākt zināms progress likumdošanā, bet tā nav mana kompetence, tāpēc es arī vilcinājos atbildēt uz jūsu jautājumu. Nezinu, vai šī atbildi jums ir pieņemama. Labi, tagad otrā jautājuma kārta. Tiešām gribētu jūs lūgt izteikties tikai vienu minūti. Uh, Un pēc tam uh, uzklausīsim ministra atbildes. Gonsas kundze, lūdzu. Paldies, uh, priekšsādātāja kungs. Par diskrimināciju. Šeit mēs runājam par reliģiju, par etnisko piedarību, seksuālo orientāciju. Šis jautājums iestrēga padomē, un tāpēc mēs gribētu, lai Ungārija, kā prezidentūra padomē, virzīt uz priekšu šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Runājot par jūsu atbildības jomu, proti Romu integrāciju Tātad šeit eh, diskrimināciju nevajadzētu saistīt tikai ar darba tirgu, bet arī ar citām lietām. Runājot par bērnu nabadzību un līdztiesību, tas arī ir ļoti svarīgs jautājums. Kāds ir jūsu viedoklis par eh, segregēto vai integrēto izglītību? Tas ir jautājums, kas tiek aktīvi apspriest šobrīd Ungārijā. Un ko jūs domājat par uh, uh, ieņēmumu nodokļa uh, vienoto likmi. Tas uh, dod priekšroku uh, ģimenēm, kas ir turīgākas, un tas nepalīdz uh, Romu integrācijā. Paldies! Thank you. Madame... Paldies, Gijoms kundz, lūdzu. Oui, merci. Euh, Paldies. Vairāk jautājumi jau mm, tika izklāstīti ministru uzstāšanās reizē tiesaskan ar Ungārijas prezidentūras pozīcijām jautājumā. Un mm, jūs pieminējāt šo pamat, mm, jeb ietvaru stratēģiju, kas saistām ar citiem tematiem. Es domāju, ka visiem ir skaidrs, ka šī stratēģija ir jābalsta uz izcelsmes dalību valstīm, kā arī uz mērķu valstīm. Jautājums par uh, Eh, dalība eh, valstu stratēģija Roma integrācijas jautājumos eh, būtu nozīmīgs, bet varbūt jūs varētu mm, precizēt mazliet par šīm mērķa valstīm attiecībā uz Romu integrāciju. Un varbūt jūs varat arī precizēt, vai un kādi ir Ungārijas prezidentūras mērķi, lai labāk saistītu Romu pilsonisko sabiedrību. Uh, risinot sociālās integrācijas problēmas. Un lai tā būtu labāk redzama un aktīvāk atsevišķa problēma risināšana. Paldies, Sensju kungs! Mulțumesc, domnule președinte, vreau să felicit. Paldies, priekšsēdētājs, es gribētu apsveikt Ungārijas prezidentūru par šīs problēmas iekļaušanu savās prioritātēs. Eh, Man ir divi īsi jautājumi. Viens eh, no tiem sasaucas ar kolēģi jautājumu un attiecas uz praktisko līmeni. E, ietvars e, Roma integrācijas stratēģija būtu Eiropas līmeņa vai vienkārši tā būtu dažādu nacionālo stratēģiju summa. Manuprāt, šim ietvaram, ja pamatprogrammai būtu jāveido, tam būtu jābūt ar kopīgu programmu Romu integrācijai. Un Tas, lai varētu iesaistīt pilnīgi visas dalībvalstis, kurās vēlas apmesties Romu iedzīvotāji neatkarīgi no izcelsmes valsts. Otrais jautājums no manas puses. Vai jūs uzskatāt, ka e, Ieviešanas programmas Romiem ir jāizteno caur e, paš, vietējiem pašvaldībām, kurās ir ievērojams Romu īpatsvars, jo pašvaldības vislabāk pārzina šo problēmu. Paldies! Köszönöm a szót, elnök úr. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs ar prieku sveicam jūs, ministra Eiropas parlamentā. Un uh, Tas ir ļoti svarīgi, jo jūsu karjerā e, viešu paļāvību jūsu prasmēji strādāt un risināt šo programmu. Bet es gribētu uzdot jautājumu, vai ir pieejams pietiekams finansējums e, norādīto mērķu sasniegšanai, vai būs nepieciešams papildu finansējums, lai stratēģija varētu darboties. Paldies! Paldies! Intvelds kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es apsveicu to faktu, ka Ungārijas prezidentūra ir iekļāvusi šo jautājumu darba kārtībā, un jūs esat apņēmušies apkarot atsevišķi diskriminējušas prakses. Es domāju, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs no politiskās grības, un es gribētu izprast, vai no vienas puses mēs ieviešam Roma integrācijas stratēģiju, ja mēs arī pašā laikā nerisinām to faktu, ka diskrinu, diskriminācija praktiski ir institucionalizēta. Pastāv etniskais reģistrs, un es neesmu pārliecināta tā kā jūs, ka tas būtu nepieciešams. Ir kolektīvās izraidīšanas, pat ja mēs to tā nesaucam, un valdība valdība retorika pilnīgi noteikti neatbalsta eh, mērķus, ko jūs gribat sasniegt savā stratēģijā. Un es neesmu visai pārliecināta, vai es pareizi sapratu, ka jūsu ministrija eh, strādā pie ir, un ir atbildīga par antidiskriminācijas jautājumu. Jūs gribētu pievienoties tiem kolēģiem, kur uzsvēra to, cik svarīga ir eh, horizontāla antidiskriminācijas direktīva. Un es gribētu aicināt Ungārijas prezidentūru uh, izdarīt lielāku spiedienu uz to padomē. Un mans pēdējais jautājums par ļoti diskriminējošo klauzulu mēdīju likumā um, attiecībā uz gejiem un pret eh, homoseksualitātes eh, propagandu, bet cik es saprotu, jūs eh, kompetences neietik tā, tomēr es gribētu zināt, vai jūs prezidentūra cīnīsies arī pret geju diskrimināciju. Thank you. Paldies. Marinesku kungs. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies priekšsēdētājiem. Ministra kungs. Es gribētu jūs sveikt par to, ka esat iekļāvuši savās prioritātēs Eiropas stratēģiju Romu integrācijai. Es ceru, ka jūs varēsiet pabeigt Eiropas stratēģiju un nevis nacionālo stratēģiju summas. Es domāju, ka ir pietiekami daudz programmu un projektu, kas varētu tikt īstenotas dalību valstīs vienlaicīgi un vienādā veidā. Atsevišķie projekti jau šeit tika pieminēti. Piemēram, īpašas vietas atvēlētas skolās, policijā, skolotāji, kas runā romu valodā. Es ļoti labi apzinos šo problēmu, jo šie jautājumi jau tiek piemēroti uh, Rumānijā. Taču uh, to, to piemērošana citās dalībvalstīs arī būtu pozitīva. Mēs apzināmies, ka romiedzīvotāji ir nabadzīgi. Mēs apzināmies, ka tas rodas no darba trūkuma un savukārt darba trūkums no iemaņu zināšanu un prasmju un izglītības trūkuma. Un tāpēc uh, Es domāju, ka šeit kā prioritāte būtu jānorāda izglītība, lai varētu sasniegt rezultātus pēc 10 vai 20 gadiem. Es domāju, ka izglītības programmas, kas būtu specifiskas, vai programmas, kas būtu paredzētas, lai uh, Romu bērni apmeklētu skolu, ir jāpiemēro Eiropas līmenī. Un tas attiecas arī uz e, ceļotāju iedzīvotājiem, kas pārvietojas no vienas valsts uz otru. Tāpat arī gribētu, lai šie priekšlikumi tiktu iekļauti nākamajā stratēģijā. Roitovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministri, par jūsu dalību sanāksmē un detalizētajām atbildēm. Tomēr ļoti daudz, kas vēl ir darāmas Romiem, acīm redzam, pro, pro, eh, problēma ir sarežģīta un jautājumi nav pietiekami atrisināt ne nacionālā, ne kopienas līmenī. Tajā pašā laikā mēs vērojām situācija, kāda veidojās Francijā 2010. gada vasarā ar Romiem no Rumānijas. Un es gribētu uzdot jautājumu, kā jūs komentētu atsevišķu valstu mēģinājumus uh, skatīt Rumānijas, Bulgārijas pievienošanās e, Schengena jautājumu saistībā ar Roma jautājumu. Kā jūs atrisināt šo jautājumu Romi un iestājas valstis Schengen zonā? Bronsa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kad mēs runājam par Romiem, mēs runājam par tautu, kam ir vai kam būtu jābūt e, lietām izdarītām viņiem un e, priekš viņiem. Mēs runājam par Romiem e, kā e, e, tautu, kas tiek diskriminēta, par risinājumiem dalībvalstīs, kas darbībām, kas ir nepieciešams integrācijai vai glābšanu no nabadzības. Tomēr mēs gandrīz negribot Romus uh, padarām par cilvēkiem, kas ir nespējīgi izvēlēties un e, nespējīgi rīkoties, vai tas nebūtu uzņemties atbildību, un tas varētu būt maldinoši arī daudziem tiem labi domājošajiem, kuri mēģina risināt šos sarežģītos jautājumus saistībā ar Romiem. Paldies! Paldies, ministra! Atkal vārds jums, lai mēģinātu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Holnap itt lesz az igazságügyminiszterem, úgyhogy... Uh... Paldies. Um, ik ik viens administratīvs jautājums varētu tikt uzdots varbūt eh, tieslietu ministram. Tālāk eh, arī par eh, nacionālo resursu un tieslietu ministrijas būtu kompetentas um, risināt Goncas kundzes uzdoto jautājumu, bet, protams, uh, Eh, ļoti daudz jautājumi, kas eh, it kā būtu netieši saistām ar sociālo eh, iekļaušanu, izglītību, piemēram, tomēr ir izglītības ministrijas konferencē. Mēs arī risinām šos jautājumus, bet tomēr darbs pie šiem jautājumiem vairāk ietilps citas ministrijas kompetencē, tāpēc es neko daudz nevarēšu par šo jautājumu pastāstīt. Tālāk par integrāciju runājot. Bolskurts kundze. E, e, norādīja uz pragmatisku un praktisku pieeju. Es domāju, pragmatisks pieeja ir svarīga ne tikai šajā sakarā bet arī tāpēc, ka e, Romi runā citās valstīs, Itālijā, Spānijā, Ungārijā, mm, un būtu nozīmīgi apzināties e, vietējo konkrēto situāciju, un es atkal atgriezīšos pie Ungārijas. Integrācija ir segregācija, nevar tikt um, nodalītās jomās skatīta vienmēr vienādi, jo segre, segregēta apmācība, piemēram, šajā gadījumā e, zaudēt savu jēgu. Mēs e, uzskatām, ka neviens nedrīkst tikt diskriminēts Eh, savas izcelsmes dēļ neviens nedrīkstētu tikt nosūtīts uz īpašu klasi vai skolu, tāpēc, ka viņš ir nabadzīgs vai piedara romiem. Tā ir medaļas viena puse. Medaļas otra puse ir tāda, ka ir kopienas, eh, kuras mēs sagaidītu, lai tās eh, sniegtu savu devumu integrācijā. Mums tām ir jāpalīdz, mums ir jāpalīdz šīm kopienām sagatavoties un uzņemties darbības pret segregācijas procesu, jo mēs nevaram sagaidīt, lai vietējās kopienas uzņemtos visu eh, nastu. Un tālāk šī atsevišķā, nevis eh, se, gribu uzsvērt tieši eh, atsevišķā, nevis segregācijas apmācība, būtu uh, iegūtu citu jēgu. Piemēram, Ungārijā mums ir labs piemērs Gandī vidusskola, kas ir viens no veiksmīgiem risinājumiem, e, kas palīdz veidot jauno Romu eliti Ungārijā, bet ir citi pasākumi, kurus mēs plānojam atbalstīt. Šī īpaša e, veida izglītība ir ļoti nozīmīga. Būtu Romu koledžas, kuras atbalstītu Romu studentus. Varbūt varētu uh, uh, runāt šeit pār kop, kopmītnēm Romu studentiem, bet, protams, eh, Romu studenti mācītos tajās pašās universitātēs. Tagad es gribētu e, pieskarties citam jautā, pala, nerunāt detalizēti par nodokļu sistēmu, gan tāpēc, ka nodokļu jautājumi ietilpst pilnīgi citas ministrijas kompetencē, gan arī tāpēc, ka es nevaru par to neko daudz pateikt. Mums ir jāapzinās arī sarežģītā finansiālā situācija, kāda Ungārijā, un eh, vienot nodokļu likmes ieviešana varētu būt apgrūtināta. Tāpat arī mēs nevaram pieņemt to, ka trūcīgs skolnieks nesaņem silts pusdienas. Ik viens tādu saņem pamatskolā mācoties. Šīs programmas tiek finansētas, nu, valsts finansētas varbūt tas izklausās komiski, taču Ungārijā tā ir realitāte. Ez valóban ez az talán legérzékenyebb kérdés, amikor európai... Tālāk, tad, kad mēs runājam par Eiropas Romu stratēģiju, ir dalībvalstis, kurās dzīvo lielas Romu kopienas, un tad ir uh, E, tādas valstis, e, kas būtu mērķu valstis, mēs varam šeit izvēlēties dažādus formulējumus, taču mums ir jāapzinās, ka e, brīva pārvietošanās ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Un tas mums ir jāpatur, lai ik viens pilsonis varētu izvēlēties uh, Eh, ikviena eh, dalībvalsts dzīvošanai, tā skaitā ekonomiski iemeslu dēļ. Bet tas fakts savukārt, ka nevienam nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot šo iespēju, sacīsim, noziedzīgu motīvu pēc. Mondom, hogy együtt kell kezelnünk ennek a szabad mozgás. Būtu jānorāda, lai mēs nedotu iespējas cilvēku tirzniecībai, Mums ir eh, jāapzinās, ka pārvietošanās brīvība ir liels sasniegums, bet tajā pašā laikā ir jādarbojas pret organizēto noziedzību, lai mēs varētu nostāties pretī noziedzīgām grupām, kas pārvadā cilvēkus no vienas valsts uz citu, lai ļaunprātīgi izmantātu sociālo sistēmu vai citādā veidā. Tas mums ir jāpatur prātā. Un tagad atgriežoties atkal pie pretdiskriminācijas direktīvas. Šīs direktīvas transponēšana palīdzēs mums rīkoties labāk. Un Romu civilā, pilsoniskās sabiedrības integrācija pamat pilsoniskajā sabiedrībā to jau pieminēja vairāki, un arī Bronis kungs to pieminēja. Šiem cilvēkiem ir jākļūst par darītājiem. Uh, Viņiem ir jākļūst par mūsu partneriem. Pretējā gadījumā eh, mēs nevarēsim panākt nekādas taustāmas izmaiņas. Un mums ir jāstiprina Romu organizācijas šādu mērķu sasniegšanai. Mūsu prezidentos laikā mēs organizējam divus pasākumus. ECDD neformālā darba grupa tiksies Briselē februārī un vēl viens pasākums Eiropas Roma platforma, lai varētu veidot saikni starp eh, Eh, Romu kopienu un pārējos sabiedrības daļu, kas tiks organizēta Budapeštā. Mēs gribētu, lai tas kļūtu ne tikai par profesionālu, bet par kultūras pasākumu. Un tā būs pirmā reize, kad mēs varēsim apspriest kom komisijas paziņojumu par Romu stratēģiju. Tas varētu būt visai īpašs pasākums. Tālāk runājot par nākamo jautājumu. Protams, mēs esam līdz atbildīgi par notiekošo. Un runājot par, ja tā var tās nosaukt, mērķa valstīm un sākuma izcelsmes valstīm, e, problēmas ir jā, jāmēģina risināt vietā, kurā tās rodas. Tādējādi šīs izcelsmes, jeb ja mītnes valsts ir īpaša atbildība, un arī pārējās dalība valstis nevar pievērt savus acis Eh, šīs problēmas sakarā. Tāpat arī uz, par šo jautājumu runāja ministrs, kurš uzstājās pirms manis. Manuprāt, Rietuma Eiropā eh, pastāv kāds pārpratums Romu sakarā. Pastāv uzskats, ka Romi dzīvo viduslaiku apstākļos vai ka eh, tie ir apmetušies kaut kur Slovākijā, bet Ja mēs nevēlamies eh, saskārties ar masveida pārvietošanos Eiropas Savienībā, tad mums ir nepieciešama sadarbība ar citām dalību valstīm, kurās nav tik liela Romu kopiena īpatsvars. Tālāk eh, vēl viens ļoti jūtīgs jautājums - naudas līdzekļi. Vai tie ir pietiekami? Manuprāt, eh, tie nav pietiekami, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu situācijas uzlabošanos. Taču jaunā finanšu plānošanās sāksies Eiropas Savienībā un pirms mēs runājam par jauniem resursiem, atgriezīsimies pie vecajiem, kas ir bijuši pieejami. Mums būtu jāpārskata to izmantošanu kas notiek ar pieejamajiem fondiem, vai tie tiek izmantoti pareizi, vai tos ir saņēmuši tie, kam tie bija iecerēti. Mums ir nepieciešama analīze, un pēc tam mēs varam runāt par budžetu nākotnē un summām, kas būs nepieciešams, lai varētu situāciju uzlabot. Es vēlētos uzteikt Eiropas parlamentu, jo, piemēram, reģionālie fondi palīdz uzlabot dzīves apstākļus, pateicoties jūsu darbam, un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs jauninājums šajā darbā. Ir grūti zināt, vai dalība valstis spēs izmantot pieejamos resursus. Šobrīd mēs redzam, kā situācija risinās praktiski. Tālāk atbildot Intveldes kundzei diemžēl nevaru atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, taču sociālajā integrācijā mums ir ļoti nozīmīgi cīnīties pret diskrimināciju, kas balstīta uz visisko piedarību gan darbietā, gan skolā. Tāpēc nozīmīgi mums ir apmācīts Eh, tās amatpersonas, kas tiekās ar romiem ikdienā. Šīm personām ir jābūt brīvām no aizspriedumiem. Tāpat arī mums ir jāapmāc tie, kuri sniedz palīdzību romiem, lai eh, tie varētu veiksmīgāk eh, risināt savu darbu. Par Schengen runājot, gribu sacīt sekojošo. Ungārijas prezidentūra uzskata, ka Roma integrācija un šeng, pievienošanos Schengenai nevar saistīt atsevišķas dalībvalstis varbūt ar dažādiem viedokļiem, bet mēs Mūsu viedoklis mēs vēlamies, lai Rumānija un Bulgārija kļūtu par Schengen zonas dalību valstīm, taču Mēs redzēsim, vai tuvāko sešu mēnešu laikā tas notiks vai nē. Taču nedomāju, ka būtu šie jautājumi kopā jāsaista. Paldies! Paldies! Jūs gribējāt vēl kaut ko teikt, lūdzu. Vēl gribēju piebilst, ka esmu ļoti pateicīgs par jūsu jautājumiem, gribēju jums par tiem pateikties. Ja jums šķiet, ka tas ir noderīgi, tad varēsim tikties atkal prezidentūras noslēgumā. Esmu gatavs jūs atkal apmeklēt, un es gribētu jūs aicināt arī piedalīties pasākumos, ko mēs organizēsim Ungārijā. Mēs jums nosūtīsim informāciju par tiem, un es ceru, ka. Uh, jums patiks Ungārija, kad tajā ieradīsieties. Paldies! Kors, ministri! Protams, ministra kungs, protams, mēs visi esam uh, viensprāts par to, ka labprāt sadarbosimies ļoti cieši ar uh, rotējošo prezidentūru, ar Ungārijas prezidentūru, jo īpaši šajā uh, jomā, kas ir ļoti būtiska joma un jau ilgu laiku ir bijusi arī Eiropas parlamenta darba kārtībā. Un jo īpaši šeit, Libe komitejā. Sociālā integrācija ir viens no Eiropas Savienības mērķiem, kā to nosaka Lisabonas līgums, un cīņa pret diskrimināciju arī ir svarīga. Tas ir īpaši svarīgi, kad mēs runājam par romiem visā Eiropā Mums visu laiku notiek uh, debates par to, bet vispārīgi runājot, uh, mēs, uh, protams, labprāt uzaicināsim un uzņemsim jūs atkal Liba komitejā, lai apspriestu prezidentūras darbu un notikumu attīstību. Un gribētu līdz ar to jums novēlēt arī veiksmīgu darbību un pateikties jums par laiku, ko veltījāt šeit Liba komitejā, runājot par Ungārijas prezidentūras prioritātēm. Paldies par eh, to, ko jūs teicāt, un paldies arī deputātiem, ka viņi ievēroja eh, uzstāšanās laiku. Un mēs noteikti tiksimies vēl eh, prezidentūras laikā. Paldies!

Darbie kolēģi, dāmas un kungi, mums vēl ir viens punkts jāizskata šajā rīta sesijā, un mums ir arī nedaudz laiks to izskatīt. Tas ir ļoti svarīgs punkts, kas ir saistīts ar es pretterorismu politiku, galvenie sasniegumi un nākotnes uzdevumi. Šis punkts ir šodienas darba kārtībā. Mēs šodien pieminam terora uzbrukuma upurus, kas cieta vakardienas terora uzbrukumā Maskavā. Mēs esam strikti to nosodījuši. Bet galvenais, ka mēs esam apņēmušies eh, apkopot mūsu pūliņus un kopīgi strādāt, lai veidotu Eiropas Savienības pretterorismu stratēģiju un politiku. Tātad turmākajās minūtēs mums būs viedokļu apmaiņa par darba dokumentiem. Komisijas paziņojums ir, ir eh, Eiropas Savienības pretterorismu politika. Tātad ir šis paziņojums par šo politiku. Pašiniciatīvu ziņojumu ietveros par šo pašu jautājumu, kur uh, Intvelds kundze ir nozīmēta par referenti. Eh, Viņa pie šī jautājuma strādā. Mēs uzklausīsim referents kundzi un pēc tam došu vārdu citiem deputātiem, lai mēs varētu kopīgi apspriest šo jautājumu. Un mēs varētu uzklausīt arī eh, komisiju un prezidentūras pārstāvjus, kuri ir ieradušies šorīt. Es redzu, ka Sipels kundze eh, pacēla roku, jūs vēlējāties izteikt kādu reglamentu jautājumu, nē? ā, jūs gribat pieteikties pēc tam. Jā, arī Straserkungs grib runāt vēlāk. Labi, tad uzklausīsim vispirms Intveldes kundze. Jā, paldies priekšsādātāja kungs. Jūs ļoti pareizi atsaucāties uz vakardienas notikumiem, un es domāju, ka katrs uzbrukums mums atgādina, cik ļoti nepieciešama ir uh, pretterorisma politika un lai tā būtu efektīva. Tas ir visa šī pasākuma mērķis. Tomēr pēdējos desmit gados, eh, kad ir īstenot pretterorismu politika, esam darījuši ļoti maz, eh, lai izvērtētu to efektivitāti. Raugoties uz darba dokumentu, kas ir eh, kā priekšgājējs ziņojumam, es skatu pēdējos desmit gadus, ne jau tāpēc, ka pirms tam nebija terorisms un cīņa pret terorismu, bet uh, Man ir tāds sajūta, ka pēc, 9, uh, pēc 11. septembra uh, cīņa pret terorismu ir būtiski mainījusies, un arī tāpēc, ka Eiropas sadarbība ir intensificēta šajā posmā. Mēs vienmēr izvērtējam uh, visus politikas pasākumus, kurus veicam, vai arī mēs domājam par infrastruktūras izveidu, vai tā būtu sociālā politika vai cita politika. Uh, Uh, vienmēr mēs to darām, un īpaši šobrīd ekonomikas krīzes apstākļos, kad visiem ir jāsavalk jostas, mēs ļoti rūpīgi pētām katru pasākumu, vai tas ir nepieciešams, vai tas būs efektīvs un cik tas maksā. Dīvainākais ir tas, ka pretterorismu politikas netiek pakļautas šādai demokrātiskai kontrolē. Un tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mums šodien ir šīs debatas. Uh, Eiropas parlaments atkārtoti ir prasījis padziļināti izvērtēt Eiropas eh, pretterorisma politikas eh, plašākā vārda izpratnē. Eiropas komisija tagad ir eh, nākusi klajā ar pirmo mēģinājumu šādam izvērtējumam. Esmu pateicīga, ka kaut kas ir uz galda, par ko varam runāt, bet gribētu pieminēt arī, ka tas ir ļoti tāds uh, pieticīgs vērtējums, tiek apkopota daži pasākumi, kas ir veikti, bet netiek uh, izvērtēta to ietekme, izvērtējot, vai ir pieaugusi drošība vai nē, jo tas taču ir tas, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies zināt, vai mēs esam tagad lielākā drošībā. Tas ir tas jautājums, kuru es uzdevu, bet uz to Eiropas komisija savā dokumentā neatbild. Turklāt eh, dokumentā komisija runā tikai par eh, zināmu kategoriju uh, pasākumiem, neminot vispār datu vākšanu, jo tā arī ir pasākuma kategorija, kas uh, ir saistīta ar pretterorismu, un tā ir ļoti invazīva. Man jāsaka, ka birokrātisku apsvērumu dēļ mans darba dokuments ir sadalīts divās daļās, bet es gribētu apliecināt, ka tas ir viens teksts, pat ja tie ir divi darba dokumenti. Uh, Es centos tātad savā darba dokumentā uzskaitīt tos jautājumus, kas eh, ir jāiekļauj izvērtējot pretterorismu pasākumu efektivitāti. Es nesniedzu nekādas atbildes vai secinājumus, es tikai esmu noformulējusi jautājumus, kurus, manuprāt, vajadzētu uzdot. Bet gribētu izteikt vienu ieteikumu, īpaši Eiropas komisijā, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo manu ieteikumu, proti, ka ir jāveic pamatīga izvērtēšana neatkarīgam ekspertu panelim, un tur vajadzētu apkopot dažādas ekspertus - drošības, budžeta, pilsonisko brīvību ekspertus, tātad pēc iespējas plašāka spektra ekspertus, jo ir skaidri redzams, ka komisija uh, nespēj vai arī negrib varbūt veikt šādu izvērtējumu. Kādi aspekti būtu jāskat šādā izvērtējumā? Pirmkārt, efektivitāte. Kā jau es teicu, mēs šos pasākums veicam, lai panāktu drošību, vai mēs to panākam. Es saprotu, ka tā nav matemātika, ka mēs nevaram tā kvantitatīvi to visu izvērtēt, bet kaut kas jau ir jāsaka. Jo mēs, ja, ne, ja mēs neko nevaram pateikt par pasākumu efektivitāti, tad jāuzdod jautājums pašiem sev, vai tie ir vajadzīgi šie pasākumi. Un es domāju, ka efektivitāte noteikti iz, jā, ir jāizvērtē detalizēti. Uh, Mēs nedrīkstam raucīties tikai uz prevenciju, bet arī uz izmeklēšanu un uz uh, kriminālu vajāšanu. Mums ir jāskat šie dažādie aspekti. Otra svarīgā kategorija, kas ir jāskata, ir izmaksas. Kā jau es, esmu, kā jau es teicu, uh, taupības pasākumu gaisotnē valdības un parlamenti tiešām ļoti rūpīgi skata budžeta priekšlikumus, uh, Uh, vētot katru priekšlikumu un katru eiro, kas ir jāiztērē par sabiedrības veselību, izglītību, par to visu ir jāmaksā. Bet izskatās, ka par terorismu politikām šāda izvērtēšana nenotiek. Un tāpēc mani interesē, uh, cik tad tas viss man, mums maksā. Es negribu vērtēt šeit, vai tas ir par daudz vai par maz, bet es gribētu zināt, cik tas maksā no Eiropas budžeta un arī no dalībvalstu budžetiem, jo, manuprāt, dalībvalsts par to maksā visvairāk. Eiropas parlamenta pētījumu departaments ir pasūtījis pētījumu par šo jautājumu, un es eh, ceru, ka pēc diviem mēnešiem apmēram mums varētu būt pieejami skaitļi, lai zinātu, par ko mēs runājam. Man starp citu šķiet tiešām dīvaini, ka mūsu pašu budžeta departaments nespēja mums sniegt šādus skaidļus. Mums vajadzētu paraudzīties uz to, cik lielu daļu izmaksu sēdz privātais sektors, jo aizvien vairāk pretterorismu pasākumi tiek nodoti privātiem sektoram. Mēs lūdzam lidostas, uh, līdzsabiedrības, bankas telekomunikāciju uzņēmumus un dažādus citus privātos uzņēmumus veikt šos te it kā valsts uzdevumus. Tas jau ir ļoti jauki, bet viņiem arī ir jāsadz izmaksas par šiem pasākumiem, gan finanšu, gan administratīvās izmaksas. Un mm, es gribētu, lai tiek novērtēts, cik tas ir liels apjoms. Trešais elements, kas droši vien nav daudz jāskaidro, ir ir eh, pretterorismu politiku ietekme uz pilsoniskajām brīvībām, uz tiesiskumu, uz cil cilvēktiesību ievērošanu. Par to, man liekas, man eh, nav daudz jārunā, jo par to esam ļoti daudz runājuši šajā komentārā, un detaļas jūs atradīsiet darba dokumentā. Un ceturtais elements ir demokrātiskā kontrole un atbildība. Pretterorisma pasākumi uh, Uh, nav vairs tikai uh, tieslietu uh, iestāžu lieta, policijas lieta, nacionālās drošības lieta, bet tas tagad vairāk ir tā kā slepeno dienestu kompetencē. Un tāpēc ir ļoti sarežģīti kaut kā demokrātiski kontrolēt visu šo procesu vai prasīt kaut kādu atbildību. Un es gribētu piezīmēt, ka tāds kā jauns uh, Eiropas slepenais dienests sāk veidoties, ir šis situācija centrs un vēl kaut kādas vienības, kas strādā tā kā uh, slepeni. Es saprotu, kāpēc viņu sēdes netiek uh, translētas internetā. Nu, nesmu jau dumja. Es redzu, ka cilvēki man piekrīt. Nacionālā uh, kontekstā arī nacionālie slepenie dienas taču arī kaut kādā veidā tiek demokrātiski kontrolēti. Parasti tā ir tāda slēk, slepenā komiteja vai, vai slēgtā komiteja parlamentā. Mūsu parlamentā arī tāda ir komisijas tiken, tāda kā uzraudzības komiteja, bet kaut kam ekvivalentam vajadzētu būt arī Eiropas parlamentā, jo, ja ir šāda lieta kā Eiropas slepenais dienests, izlūkdienas, tad ir jābūt arī atbilstošai demokrātiskai kontrolai. Un tas ir tikai viens no ieteikumiem, kurus pauž dokumentā. Visbeidzot, es domāju, ja mēs tiešām saņemsim šo analīzi, kas būs pamatīga analīze, to tad mēs varētu izmantot kā pamatu nākotnes pretterorismu politikām. Kamēr mēs nezinām, vai mūsu politikas ir efektīvas, mums nevajadzētu prasīt to turpināt arī nākotnē, jo vispirms mums vajadzētu paraudzīties atpakaļ, ko esam panākuši, izvērtēt šīs politikas un nākotni plānot attiecīgi pēc izdarītiem secinājumiem. Mēs redzam, kas nesenajās nedēļās notika Tunisijā, arī Alžīrijā šķiet briest kaut kas līdzīgs. Uh, Un uh, tur arī uh, ir terorisms, un mums vajadzētu to visu ņemt vērā un būt spējīgiem uz to visu elastīgi reaģēt. Runājot par procedūru un par laika grafiku, tagad ir uz galda darba dokuments, mēs uh, sagatavosim uh, ziņojumu projektu, balstoties uz jūsu teikto šodien, pēc tam būs regulārā procedūra, balsojums komitejā, balsojums plenārs sēdē. Uh, un cerams, ka tuvojoties vasarai, mēs varēsim norganizēt uzklausīšanu, lai uzklausītu ekspertus no Eiropas, bet varbūt arī varētu ielūgt ekspertus no, piemēram, Amerikas, eksperts drošības vai arī citās jomās, kuras tikko minēju. Un tad mēs varēsim iesniegt grozījumus pēc šīs uzklausīšanas, un tad būs balsojums. Paldies par uzmanību un gaidu jūsu komentārus. First, let's, let's... Vispirms, jā, uzklausīsim vispirms deputātus, kur grib izteikties. Dievs, Demērkungs, vispirms lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšēdētāji. Man uh, tūlīt pat ir jāsaka, ka man, diemžēl, ir jāiet uzreiz arī uz citu komiteju, bet šim jautājumam ir tik liela nozīme man, kā vēlos sniegt paskaidrojumu. Paskaidrojums ir šāds. Demokrātijas ienaidnieki tie ir visi, kuri vēlas savus mērķus uzspiest suverēnai tautai, uzspiest savu gribu un uh, viņi vēl stāvēt pārtiesiskai valstī. Teroristi uzbruku mūsu dzīvē, viņi vēlas likvidēt tiesisku valsti. Dalībvalstu drošības spēku darbība un to uzdevums ir pamatots likumā, kas garantē Eiros pilsoņu brīvību un drošību viņi riskē ar savu dzīvību un eh, viņi ir pelnījuši mūsu atzinību. Ja mēs programmējam šo iniciatīvu ziņojumu, tad, manuprāt, ir jāņem vērā vairāk elementi. Zināšanas un pieredze, objektivitāte, spēja raudzīties eh, tālāk, zināšanas par to, kādas ir prioritātes dalībvalstīs politikā šajā jūtīgajā jomā. Un eh, ļoti liela uzmanības pievēršana upuru aizsardzībai. Es domāju, ka šeit jākoordinē preventīvā politika un jākoordinē arī reakcijas. Antiterorisma loma, Eiropola loma, Eirojust loma, Sitsen loma, situācijas centra loma un dalībvalstu loma. Kā jau Sofija teica, tas viss ir jāanalizē un jāpārbauda. Katra darbība pret terorismu cīņā. Ir jāparaugās, kā tas viss iekļaujas demokrātisko tiesību ietvaros. Tas, tam ir jāatbilst pamatiesību hārtē, kas pieder pie Eiropas Savienības pamatiesībām. Es sadarbošos ar Sīfiju, sagatavošu grozījumus kas arī ir saistīta ar demokrātisko kontroli. Demokrātiskā kontrole ir tāda ļoti parasta un pieņemta praksa dalība valstīs. Vēlu labus panākumus jums darbā. Honorevole Borsellino. Paldies, Borsellino kungs, lūdzu. Sono molto interessata a questa materia, anche perché sono mia sta... Jā. Paldies, šis jautājums eh, man interesē jo manā priekšā ir dokuments, saka Borstelīne kundze, kas, eh, kurā runāts par Eiropas saimnības iekšējo drošību. Mums vajadzētu koncentrēties uz eh, pētījumiem, uz principu noteikšanu. Tie, tiem ir jābūt Eiropas pamatprincipiem, tur nevar būt nekādu šaubu. Bet jebkurā gadījumā mums eh, drošības problēmas, iekšējo drošību ir jārisina ļoti konkrēti. Uh, Šodien mēs esam tādā šoka stāvoklī, ņemot vērā to, kas vakar notika Krievijā, šis uzbrukums lidostā. Pagājušos gados, pagājušos desmit gados, varētos teikt, viss ir ļoti koncentrējies uz terorismu. Mēs nedrīkstam šeit aizmirst, ka pastāv arī citi riski, kas apdraud Eiropas Savienību, piemēram, organizētā noziedzība. Diskusijā ar ministriem mēs dzirdējām, ka pastāv saistības starp terorismu un organizēto noziedzību. Es domāju, ka šo parādību mums ir jāturpina izpētīt. Arī tad, ja mērķi ir citādi, bieži vien ir tā, ka ir noteikti jautājumi, kuru pastāv noteikti sadarbības starp abām parādībām. Noziedzīgs nodarījums. To bieži vien vairs nevar tā ļoti skaidri ierindot kaut kādā kategorijā, proti, vai tas ir piedarīzāk organizētā noziedzība vai terorismam. Ja tādi principiāli jautājumi, kas ir svarīgi drošībai, bet arī stabilitātei, lai garantētu mierīgu dzīvi Eiropas Savienībā. Nepieciešama ļoti laba sadarbība, ja tas viss mums izdosies sniegt labu ieguldījumu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies Intveldes kundzei par viņas darbu un skaidriem jautājumiem. Jautājumu ir daudz, uz kuriem ir jāsaņem atbildes. Ļaujiet man vispirms uh, runāt par uh, to, kādi rezultāti ir pretterorismu pasākumiem ārpus Eiropas. Uh, šie pasākumi bieži vien tiek izmantoti, lai apklusinātu cilvēktiesību aktīvistus. Ugandā, Kenijā mēs to piedzīvojam daudzās valstīs, kurās uh, šādi pasākumi novad pie cenzūras, uh, avīzēs un tiek ierobežotas uh, iespējas cilvēktiesību aktīvistiem darboties. Un augstā pārstāvi cilvēktiesību jautājumos birojas to arī ir skaidri pateicis, norādot uz šo pasākumu radīto risku. Intveldes kundze vēlas, uh, lai tiktu izvērtāts viss, kas ir darīts pēdējos gados, un es gribētu šeit šo to piebilst, pievienot. Mm Apvienotajā karalistē tagad uh, viņi sāk domāt par uh, dažādu pasākumu atcelšanu, kas tika ieviest kā pretterorismu pasākumu, jo tie pārkāp pamattiesības, uh, cilvēktiesības. Protams, mēs to viņiem varējām pateikt jau pirms desmit gadiem. Jā, un, protams, mēs to arī darījām, bet šeit notiek situācijas izvērtēšanu, un tiešām šķiet, ka ir pienācis laiks, lai uh, izvērtētu šos pasākumus un varbūt dažus no tiem atceltu. Būtu labi izdarīt divas lietas. Pirmkārt, palūgt pamatiesību aģentūrai paraudzīties, kādas uh, cilvēktiesību pārkāpumu lietas ir reģistrētas kopš 2001. gada. Viņi mums varētu sniegt šādu pārskatu. Un otrkārt, uh, debatēs par uh, cipu lidojumu uh, analīzi, mēs varētu varbūt padomāt arī par uh, pašiniciatīvas ziņojumu par šīm nelikumīgajām aktivitātēm. Es šeit atsaucos uz jūsu septīto ieteikumu. Šis te pamatotais jautājums par to, cik tas maksā. Negribētu vērtēt arī, vai tas ir par maz vai par daudz. To jūs teicāt, manuprāt, tas ir ļoti labi. Jūs savā darba dokumentā minējāt ka ir jāskatās, cik tas maksā privātiem uzņēmumiem, nodokļu maksātājiem. Tas arī ir interesants jautājums. Un tad, ja varētu citēt es pretērismu koordinātora e, dokumentu, kas ir izdots 2010. gada novembrī, tad tur ir teikts, diskriminācijas un sociālās marginalizācijas jautājums arī ir svarīgs kontekstā uh, saistībā ar cīņu pret terorismu. Ir svarīgi te, pateikt, ka diskriminācija un marginalizācija e, iegrūž cilvēkus terorismu tīklos un labākais sociālajai integrācijai vajadzētu labāk aizsargāt šos cilvēkus un pasargāt viņus no iekļūšanas teroristu uh, tīklos. Ir jāskata tātad pretterorismu pasākumi šajā kontekstā. Es domāju, ka tas būtu ļoti būtiski to iekļaut jūsu dokumentā. Visbeidzot, izšķirīgi svarīgi ir, lai desmit gadus pēc 11. Uh, septembra uzbrukumiem mēs varētu beidzot skaidri pateikt, kas ir legāli, kas nav legāli, kas ir atļauts kas nav atļauts, jo mēs visu laiku runājam par morāliem apsvērumiem, bet mēs nediskutējam par um, likumiem un par cilvēktiesībām. Paldies! Hankis! Paldies, Hankis koncē. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos atzīt to, ka šī darba dokumenta virziens ir ļoti skaidri nosprausts ļoti loģiski sakārtots, kas e, nebūtu nav tik bieži parādība. Šeit tiek izmantot vesela, varētu teikt, zinātniska pieeja, un es tik tiešām biju ļoti gandarīta iepazīstoties ar šo darbu. Bet es gribētu uzdot divus jautājumus. Man būs daudz, būtu daudz vairāk, bet diemžēl laika trūkuma dēļ es tos nevarēšu uzdot. Taču šīs te divas problēmas tomēr es gribētu Eh, dzirdēt uz tām atbildes. Vispirms eh, par faktu, ka debatēs eh, pār pretterorismu tiek koncentrēts ap dažiem pri, izšķirīgiem jautājumiem, kuriem mēs pamatā varam piekrist, taču tad ir vēl daži tādi, kuri tomēr tiek diskutēti pagaidām vēl. Un jautājumi attiecas uz privātumu un drošību, vai līdzsvars starp privātumu un drošību. Un tad, kad mm, šis līdzsvars tiek jaukts, tad, tad tiek piedāvāti no dažādām pusēm dažādi risinājumi, lai līdzsvaru atjaunot. Viens piemērs no manas puses, lai ietaupītu laiku. Mēs eh, runājam par eh, datu Uh, nelikumīgas iegūšanas un profilēšanas jautājumiem, un tiek norādīts, ka mums nevajadzētu virzīties pārāk tālu, lai nepārkāptu privātumu. Taču ir atkal atsevišķi, kuri e, uzskata drošību augstāk par personas tiesībām, un es piedaru pie pēdējās grupas. Manuprāt, drošība ir noteicošā jaunas terorisma parādības, dažādošanās, kur šeit es pārāk um, detaļās ieslīgt nevarēšu, ar to mēs saskaramies, bet ja mēs esam pret profilēšanu, tad mums jābūt ļoti um, skaidriem savos definējumos. Mums būtu jānošķir šīs divas lietas Un mums ir jāparāda, kāpēc mēs vienu pieļaujam, otru noraidām. Vēl viens jautājums ir savstarpīgums. Lai mēs varētu sagaidīt datus no savienotām valstīm, mums vajadzētu iecelt eh, kādu lēmēju iestādi Eiropas Savienībā, kas varētu saņemt šāda veida datus. Atsevišķi domā, ka Eirojust, Eiropol vai Sitcen varētu būt vislabākās uh, kandidatūras. Mums būtu E, tas jāapspriež runājot par Eiropas PNR. Man ir pārsteidzoši tas, ka jaunā stratēģija ir vērsta uz to, ka mums nav nepieciešams atsevišķi Eiropas PNR. Esmu pārsteigts par to. Un noslēgumā. Pret terorisma atvērtie jautājumi tiek apspriesti šajā darba dokumentā, kā neatkarīgi zinātnisks jautājums ekspertiem, nevis kā jautājums, kas būtu apspriežams parlamentam. Varbūt, ka mm, tas ir tiesa, bet vai tie ir neatkarīgi eksperti, varbūt ir neatkarīgi no politiskajām pārtījām, taču tiem nav atkarīgi, nav neatkarīgi no eh, saviem vērtību kopumiem. Piemēram, runājot par pretterorismu, esmu lasījis vairākas pētījumus un tieši tāda. Uh, paši viedokļi pastāv arī zinātnieku vidū šādas viedokļu atšķirības kā starp parlamentāriešiem, jo izšķirīgajos jautājumos vieni aizstāv personas tiesības un otri aizstāv drošību. Es gribētu tuvākā nākotnē atsaukties uz šiem pētījumiem, taču, manuprāt, katru reizi, kad tiek sagatavots pētījums, mēs ar šo problēmu saskaramies. Tālāk, kam tad mēs varam Eh, kam mēs varam uzdot to veikt? Tas būtu mans otrais jautājums. Es domāju, tas būtu jāuzdod ārējam eh, dienestam, un tad mēs varētu īstenot autonomu parlamentāro kontroli. Jūs jau norādījāt arī to, ka Ungārijā un arī jūsu dalībvalstī ir iecelta parlamenta persona. Bet šī padome, šīs padomas locekļi tiek pakļauti nacionālās drošības atļaujas piešķiršanai. Un kādi tad ir šie kritēriji? Ja šādi, ja persona neatbilst šiem kritērijiem, tad. Ja mēs izveidojam šādu klīringu procedūru komitejā, tad vai ir kāda Eiropas Savienības aģentūra, kas ir gatava sniegt šādu klīringu deputātiem? Nem politikai, hanem nagyon is. Un es gribētu sadarboties ar jums pie šiem ļoti praktiskiem un tehniskiem jautājumiem. Paldies, priekšēdētāji. Es kādreiz neesmu īsti droša, vai tas viens mērķis pastāv kā terorisms, bet tas ir viens terorisma mērķis uzbrukt mūsu vērtībām un demokrātijai. Tad, protams, ka mums vajadzētu īpaši pievērst uzmanību, lai mēs nestrādātu nebrīvprātīgi šajā virzienā. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai mēs principiāli runātu par nepieciešamību un efektivitāti, nevis eh, tikai atsevišķiem pasākumiem, bet kopumā raudzētos uz eh, pasākumu kopumu un arī par to, kādu ietekmi asā šie pasākumi uz eh, pilsoņu tiesībām un demokrātiskiem pamatprincipiem, kas mums ir īpaši svarīgi. Es domāju, ka ir arī vēlreiz svarīgi pareizāk paraudzīties, vai tie pasākumi, kas jau ir, uh, arī attiecībās starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm, kas attiec uz, uz datu apmaiņu, vai šie pasākumi patiešām tādā nemainīgā veidā arī Eiropas Savienības iekšienā ir nepieciešami, jo Eiropas Savienības iekšienē mums ir cieša sadarbība starp policiju un tieslietu iestādēm, kas turpina paplašināties, un manuprāt, mēs daudzās eh, punktos, mums tiešām nav tāda paša pasākuma vajadzīga Eiropas Savienībā, kā varbūt ir vajadzīga attiecībā pret trešajām valstīm. Uh, Gribētu arī vēl papildināt un izteikt eh, piebildi Anas Hedas virzienā, tādēļ tagad angļu valodā turpināšu. Mana kolēģa Anna Heda ir ēnu referente. Es redzu, ka viņi nevar būt šodien ar mums kopā, tāpēc es gribētu norādīt dažus un uzdot dažus jautājumus viņas vārdā. Pirmkārt, gribu norādīt, ka darba dokumenti ir ļoti labi Un ir uzdoti ļoti daudz būtiski jautājumi attiecībā uz komisijas paziņojumu, tīpaši uzmanības koncentrēšana uz pamatiesībām, kā arī pašreizējo pasākumu izmaksu un guvumu un peļņas analīzi. Tāpat arī mēs gribētu plašāk analizētus, redzēt, eh, sekojušos trīs punktus. Pirmkārt, skaidrāk norādīt, kādu pasākumu jāveic Eiropas Savienības un dalību valsts līmenī, norādot, ka dalība valstis ir galvenie šai, eh, spēlētāji šajā jomā. Plašas e, sistēmas Eiropas Savienības līmenī ar ierobežot caurskatāmību ir ļoti sarežģīts, ir tīpaši datu aizsardzības jomā. Un, protams, mums ir jārunā par subsidiaritātes principu. Runājot par dažādiem viedokļiem dalībvalstīs, kā apkarot terorismu un dalīties eh, šajā pieredzē. Otrakārt, runājot par tā saucamo profilēšanu un saistībā ar Eiropas Savienības eh, pamattiesību uh, konvencijām. Treškārt, attiecībā uz tero, internetu izmantošanu no terorisma puses. Šeit būtu nepieciešama visur dzīvāka analīze. Paldies. Thank you. Mr. Strasser. Strasser kungs. Thank you, Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir svarīgs jautājums. Es domāju, tas pārsniedz arī mūsu komitejas ietvarus. Un jāsaka paldies visiem tiem, kas ir ķērušies klāt šai lietai. Tas parāda ne tikai mm, vakar, dienas vakar notikumi, bet arī faktiski katru nedēļu. Tas ir tā, ka cilvēki kaut kur dodas, brauc un tiek ierobežoti viņu brīvība zināmā mērā. Tas parāda arī to, ka ir nepieciešama Eiropas līmeņa koordinācija, kas pārsniegtu to, kas līdz šim ir ticis darīts. Un uh, kopumā Eiropas sadarbība ar saviem partneriem, kas strādā pie šiem drošības jautājumiem, ir svarīga. Ir arī svarīgi un labi, ka pat labā šeit notiek šāda principiāla diskusija, jo apmēram kopš desmit gadiem, varbūt pat vēl drusku ilgāk, pasauli tā principiāli ir manījusies šajā jomā, tādēļ ir labi apkopot situāciju un uh, paraudzīties, kā tas turpināsies un kur mēs vēlamies izvirzīt savas prioritātes. Uh, Šādā izpratnē no tautas partijas politiskās grupas gribētu piedāvāt eh, mūsu pilnu atbalstu referentei. Un kā nominēts eh, ēnu referents, arī personīgi grib to darīt. Es tādēļ pat labi par šo darba dokumentu, kas ir jūsu izstrādāts dokuments, varu tikai izteikties pamatoties uz rakstisko informāciju. Mēs esam gatavi šī procesa katrā posmā sadarboties, strādāt līdzi un pēc iespējas, lai sasniegtu kopīgus rezultātus šajā dokumentā. Ir uh, izklāstieti vairāki svarīgi pamatprincipi, ko tautas partijas politiskā grupa atbalsta. Principiāla stratēģija un nevis tādi spontāni pasākumi. Tik prasīts arī novērtējums, prasīts arī tā kā tādu. Uh, kārtu izstrādāt. Kaut arī es principā varētu teikt, ka mēs varam prasīt tikai to, ko komisāri ir prasījusi, un ko viņa arī savā darba programmā ir arī izklāstījusi. Tas, kas līdz šim ir mūsu rīcībā, tad es tam arī varu piekrist, ka varbūt ne visumā tas atbilst, ne visos punktos atbilst tam, ko mēs vēlamies. Protams, ka droši vien maksā naudu. Tas jau pats par sevi saprotams. Tieši tāpat kā patvēruma politika maksā naudu, tāpat kā preddiskriminācija maksā naudu, bet mums būs nepieciešama drošība. Tādēļ mēs to arī atbalstām. Drošībai ir jāparēc nauda, bet tā ir jābūt efektīvi izmantotāji. Ir jābūt tā, ka iegūtietais darbs ir pamatots, eh, un tam ir jābūt proporcionāli salīdzinājumā ar iespējamiem brīviešu ierobežojumiem, kas attiektos uz pilsoņiem. Lai šeit izklāstītu nelielu piemēru, piemēram, kādu labumu dod šī uh, šķidro vielu regula. Ja paraugoties profesionāli, tad ļoti skaidrs tas ir. Šeit ir arī par personīgo datu izmantošanu. Vajadzētu ierobežot pēc iespējas un vajadzētu izmantot inteliģentu pieeju sistēmas, lai nebūtu tā, ka nevainīgi pilsoņi, pamatoties uz automātisku datu analīzi, tiek diskriminēti. Tas ir svarīgs pamatprincips. Principiāli ir tā, ka mēs, mums nevajadzētu pieņemt, ka 80-90% no pilsoņiem kaut kādā veidā nonāk mūsu uzmanības centrā. Un tie 2-3% īstenībā visus pārējos pēc iespējas vajadzētu izņemt ārā no šiem visiem pasākumiem. Vismaz saziņā ar komisiju ir eh, redzams un kas ir arī darba dokumentā, uh, ir pieminēts tā ir šo slepeno, slepeno dienestu uh, nozīme. Tā principā ir dalību valstu loma. Un uh, iniciatīvas ziņojumā vajadzētu arī tā detalizēti un plaši runāt par Eiropas līmeņa uh, koordinācija, kas ir šiem izlūkdienestiem, un uh, vajadzētu šeit attīstīt stratēģiju. Uh, protams, ka mēs to visu jau zinām no dalībvalstu parlamenta, tur ir ļoti daudz labākās prakses piemēru vai šo slepeno dienestu uh, darbību var arī slepeni kontrolēt, tas viss ir iespējams. Ko es arī vēlētos ierosināt? lai mēs ne tikai drošības jomā strādātu pie šī jautājuma, bet tas attiec arī uz ārlietu politiku, uz aizsardzības politiku. Tas arī aptver šo jautājumu lo loku. Tas nozīmē, ka sadarboties ar Eiropas aizsardzības stratēģiju, kādā veidā tur ir sadalīt pienākumi, kurš darīs ko. Un, ja jūs domājat par jauno NATO stratēģiju, ko pieņēma Lisabonā, tur eh, ir arī runāts par šo cīņu pret terorismu. Tur ir uh, par uh, civilo krīzes menedžmentu runa. Tur vajadzētu arī paraudzieties, kas ko ir pieņēmis, kurā laika brīdī un ar kādu galveno akcentu, ar kādu iedarbību. Kopumā jūs esat izvirzījusi ļoti, ļoti augstu mērķi. Šis ir ziņojums, kurā ir ļoti daudz plāni un ļoti daudz, kas ir analizēts. Tur ir arī ņemti vērdi, vērā pētījumi, uzklausīšanas. Es domāju, ka, lai rezultāts būtu tiešām īstenojams, vajadzētu izvirzīt noteikti prioritātes, lai paraudzītos, lai būtu, kas ir tas, kas mums vajadzīgs kā pirmais, kas ir tas, kas varbūt kas ir otrais, pietais vai sestais. Vēlreiz gribētu no mūsu politiskās grupas vārdā teikt, ka mēs pilnībā sadarbosimies un esam gatavi arī uzņemties atbildību par kopīgu rezultātu un ceru, ka mēs nonāksim pie labiem kopējiem rezultātiem. Paldies! Thank you. Please, dear colleagues, let me... Paldies, darbie kolēģi, gribu atgādināt, ka Mūsu rīta sēde ir paredzēta līdz 12.30. Darbu mēs atsāksim 15. Un tad rīt atkal mēs uh, uzklausīsim 9. Uh, Ungārijas uh, tieslietu ministru. Tāpēc es lūdzu jūsu atbalstu, lai mēs tiktu galā ar paredzēto um, laiku bija paredzētajā laikā, lai mums nevajadzētu lūgt tūkiem palikt ar mums ilgāk. Un lai mums būtu vēl kāds mirklis uzklausīt prezidentūras un komisijas viedokli. Tāpēc, godami deputāti, lūdzu palīdziet mums ievērot atvēlēto laiku Foskungs. Vielen Dank! Paldies! Es arī vēlos atbalstīt to, ka mums vajadzētu Eiropas eh, pretterora stratēģiju, jo tas kalpo mūsu brīvības un demokrātijas saglabāšanai. Bez drošības tas viss tādā veidā nav iespējams, un tādēļ tas arī ir nepieciešams. Daudz aspektu, kur arī šeit eh, spēlē lomu, par kuriem bija runāts, gribētu šeit pieminēt jauno tehnoloģiju lomu. Mums ir eh, tas saucamais kiberkarš un citas parādības, un terorisma finansējums un kibernoziedzība. Tādēļ arī tie ir punkti, kurus vajadzētu ņemt vērā jaunajās tehnoloģijās. Punkts par izmaksām gribētu vēlreiz eh, to uzsvērt. Manuprāt, šodien tas būs tā, tas, ko šodien mēs neatļaujamies vai neiegūdām, tad, eh, un ko mēs šodien neizdarām preventīvi, tad mums eh, pēc tam tas maksās vēl dubultīgi. Tas, ko mēs šodien uh, nekā tas, ko mēs šodien būsim gatavi ieguldīt. Kol, par kolēģis Sargandīni teikto, vēl liela daļa no tā, kas ir pateikts, tas uh, neatbilst uh, maniem priekšstatiem par pretteroru stratēģiju. Īstenībā tā nebija nekāda pretteroru stratēģija, bet drīzāk tāda, tas politisks paziņojums. Tādēļ gribētu lūgt uh, koncentrēties uz būtisko, kas patiešām dod rezultātu kopēja pretterora stratēģijā palīdz, ir īpaši par preventīviem aspektiem, par kriminālu vajāšanu, un, eh, protams, arī mums interesanti ir par demokrātisko kontroli un atskaites ziņojumiem. Paldies! Sí, <coughs> quería decir que... La... Es vēlējos sacīt, ka drošība pret terorismu politikā. Uh, Pilnīga drošība pirmkārt ir utopija. Un gan jūs, gan es, gan referenti to apzinās. Tāpēc es domāju, ka pie, lūgt efektīvu drošību nesot ekspertam ir samērā riskanti. Nosaukšu piemēru, pavisam vienkārši. Kas eh, ir saistāms ar to, ko es, par ko es runāju, kāpēc ir grūti panākt drošību. Piemēram, mans brālis Alberto Seviljā tika nogalināts, viņu nogalināja ETA. Šī organizācija ir parasti tiek saistīta ar Basku zemi. Bet tomēr rūpīgi pret, darbojas visā Spānijā. Pirms, eh, dažas dienas pirms viņš tika nogalināts, es savam brālim jautāju, vai viņš baidās. Viņš teica, eh, nebaidās. Mans brālis sacīja, nē, nē, es nebaidos. Un dažas dienas vēlāk viņš tika nogalināts. Viņš bija līdz ar savu dzīves biedri 800. sarakstā. Es domāju, ka mums ir jāsprauž mērķis aizstāvēt pilsoņus, taču praktiski neiespējami aizstāvēt pilnīgi visu pilsoņus, neraugoties uz to, ka mans brālis bija politiķis, arī viņš nesaņem šādu aizsardzību. Es tomēr gribētu pateikties referentē, referente par to, ka šī pretterorismu politika tiek uz to tiek vērsta mūsu uzmanība, jo tas, šeit darbs ir ļoti nozīmīgs, lai izglābtu glābtu mūsu pilsoņu dzīvību. Un es atkārtoju, ka varat rēķināties ar visu manu sadarbību, grozījumu sagatavošanā, un es ceru, ka es varēšu palīdzēt gala rezultātam. Vēl eh, viens jautājums, ko es gribētu sacīt šeit, kas pie, pievēršu Uh, uzmanību tam, cik nelielu atbalstu saņem terorismu upuri Eiropas Savienībā. Es domāju, ka būtu ļoti nozīmīgi šajā ziņojumā cīņā pret terorismu tiktu ņemtu vērā upuru viedoklis un es ceru, ka mēs varēsim runāt par cīņu pret terorismu bez šāsmām, bez aizspriedumiem, bez nepareizām sagatavotām iepriekš idejām, un mums ir, protams, jādomā par šo līdzsvaru eh, starp drošību un starp uh, privātās dzīves aizsardzību. Taču tie, kuri nezina, kas ir terorismas, bieži vien nepietiekami e, novērtē terorismu. Un tāpēc es gribētu, lai mēs eh, saprātīgi izturētos pret šo jautājumu. Eh, paldies. Brauza kungs. Uh, Priekšstādātājiem. Esmu nobežījies par terorismu iemeslu identificēšanu, jo iemesli ļoti bieži var tikt sajaukt ar pamatojumiem. Un, e, neviens iemesls nevar būt pietiekams nevainīgu cilvēku nogalināšanai. E, protams, ne viss terorisms ir islam terorisms taču ir eh, vērojams tai skaitā netaisnīgi kāri pret islāma valstīm eh, un plānots eh, un tā, plānotie pasākumi Irānas sakarā. Tālāk runājot par vidējo austrumu valstīm, mums ir jāapdomā un jāapzinās, kas tad ir īsti mūsu kompetence. Uh, Un mums nevajadzētu eh, baidīties no ikvienas populācijas profilēšanas, kas ir iesaistīta e, terorismā. E, šobrīd tie varētu būt musulmaņi, pagātnē tie varēja būt īri Spānijā, kā mēs dzirdējām no iepriekšējās runātājas baski. Bet e, ja, e, teiksim, Anglijas pensionētās skolotājs tā vietā, lai garlaikotu studentus, pievērstos terorismam, tad arī viņus vajadzētu profilēt. Paldies! Paldies, Rojtovs kundze! Děkuji. Já jsem si vědoma, že už není vlastně čas. A mně se velmi líbí struktura, kterou. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz laika nav vairs palicis, bet es gribētu atzīmēt, ka man patīk šī ziņojuma struktūra. Man patīk, kā mūsu kolēģi to ir sagatavojusi. Un tagad par šiem te ieteikumiem, kas ir viņas ziņojuma noslēgumā. Es gribētu šeit pievienot arī prevencijas jautājumu. Tas, manuprāt, šeit pietrūkst, un arī slepeno dienestu. Uh, loma, to jau citi kolēģi arī minēja. Vēl viena lieta - finansējuma jautājums attiecībā uz terorismu organizācijām. Pat, ja, protams, teroristi bieži vien darbojas individuāli un neiesaistās organizācijās. Runājot par personas datu aizsardzību, man šķiet, ka tieši šīs komitejas uzdevums ir uh, tiešām sargāt eh, personas datu aizsardzību. Ir sistemātiski jāaizsargā personas dati, bet jāpievēršas arī eh, cīņai pret hakeriem, jo, nu, labi, negribu iedziļināties detaļās, bet mūsdienās tiešām pastāv šādi riski, eh, šī kibernoziedzība, kas tie ir noziedznieki, kas izmanto arī internetu un šis eh, aspekts kļūst aizvien būtiskāks mūsdienās. Vēl viena eh, problēma, kas noteikti ir pelnījusi, ka to piemin šajā ziņojumā, ir nepieciešamība elastīgi īstenot pasākums, bet arī runājot par uh, pasākumu pārtraukšanu, piemēram, par šiem šķidrumiem avio satiksmē. Mēs zinām, ka Amerikas uh, valdība apsver uh, iespēju uh, šos uh, uh, pasākums pārtraukt, jo tie nesot efektīvi, bet šīs kontrolas turpinās pat Brisels lidostā un šīs kontrolas ir vēl striktākas attiecībā uz medikamentiem. Es esmu ārste un man bija konflikts. Es redzēju tātad konfliktu starp kontrolieri un uh, pilsoni, kuram bija medikaments līdz, kas viņam bija vajadzīgs, bet viņam bija tīs jāizmet ārā. Tātad šie aspekti varbūt ir jāmaina. Um, diemžēl nav parlamentam iespējas daudz ko šeit mainīt, uh, un diemžēl komisija mūs pietiekam neuzklausa. Kad mēs diskutējām par šo direktīvu pirms trim gadiem, tad tā bija. Tātad ir jācīnās pret hakeriem un jāaizsargā personas dati. Paldies, Lutfords kundz, lūdzu. Thank you, Chairman. I'm sorry I wasn't here. Priekšsēdētāji, es nebiju pirmajā daļā klāt šajā diskusijā, jo bija komiteja, kurā eh, tika runāts pār cīņu pret spīdzināšanu. Taču es gribētu It īpaši attiecībā uz referents sesto un septīto ieteikumu, kur e, pretterorismu politika tiek pakļauta demokrātiskai kontrolai un arī par cilvēktiesību standartu ievērošanu. Es domāju, ka šeit ir darbs jāsaistā ar uzraudzības darbu, kas Lībei un cilvēktiesību apakškomitejā eh, piekritīs šādam pēcdarbam un uzraudzības darbam, sekotam, kas tad tiek darīts dalība valstīs šajā darbā, kas tika uzsāts pirms trim gadiem. Eh, gadiem. Un mēs eh, uzklausījām Manfredu Novaku, Amnesty International pārstāvis Eh, iepriekšējā sanāksmē, un es tāpēc eh, saistu eh, dzirdēto kopā ar Sofijas In Inetveldes darbu. Tālāk par pirmo un otro ieteikumu runājot. Manuprāt, svarīgi ir izvērtējot, izvērtēt to, kāda ir jābūt piemērotai pretterorismu struktūrai. Un jāmēģina to skatīt no kriminālas likumdošanas perspektīvas. Jo ļoti bieži pagātnē visās pasaules daļās un Eiropā un Savienotās valstīs ir pieļauts kļūdas ar to, ka šī pretterorisma darbība uh, iziet ārpus eh, juridiskām normām un juridiskais aizsardzības. Un mums vajadzētu to iekļaut atpakaļ krimināla likumdošanas jomā, kuras mērķis ir izmeklēt, atklāt un apsūdzēt eh, terorismus, nevis tos eh, kaut ko pieļaut viņu nozušanu, spīdzināt un slepeni nolaupīt, bet nodrošināt to, ka tiek pienācīgi piemērota krimināla likumdošana. Kolēģis Arčentīni viņa devusies projām. Viņa atsaucās uz apvienotās karalistes pret terorismu pārskatu. Un eh, kur es gribētu paust cerību, ka ik viens nepārtraukts instruments tiktu iekļauts izmeklēšanas un krimināla vajāšanas eh, jomā, nevis nodalīts no kriminālas likumdošanas perspektīvas. Tālāk vēl viens punkts par profilēšanu. Pirms nu jau diviem gadiem aptuveni es ziņoju par profilēšanu eh, un tika ieteikts skatīt šī jautājuma likumība. Nekas daudz kopš tā laika nav mainījies, bet mans viedoklis ir tāds, ka vispārēja profilēšana varētu būt diskriminē, ir diskriminējoša, neproduktīva, jo tā novērš sadarbību ar policijas izmeklētājiem. To vajadzētu norauzi, norau, norā, norā, nodalīt no viedas uzraudzības. Mums vajadzētu sēkot, kas notiek, teiksim, e, kriminālā profilēšanā, kad jūs esat saņēmuši informāciju par kādu e, iespējamo mm, noziedznieku. Tāpat arī atcerēsimies Londonas e, sprādzienus un to, kāda informācija bija zināma attiecīgajiem dienestiem. Vai drošības dienestiem bija zināmas lietas, ar kurām šie dienesti dalījās, kas būtu varējis pavērs, e, palīdzēt novērst šādu e, spridzināšanu? Mums ir nepieciešami cilvēki, kas runā ar policistiem, drošības dienestiem, ir jāsaistās ar policiju, viņi ir strādājuši atsevišķi, un tas ir pēdējo desmit gadu laikā novedis pie ļoti daudziem pārkāpumiem. Jā, paldies, mēs jau esam um, pārsnieguši uh, savu laiku, Morvais, un ceru, ka izteiksieties īsi. Paldies, priekšsēdētāji! Ar prieku es redzu jauno pieeju pret terorismam, cīņai pret terorismam un tā kā policija, valdība e, pārtver sarunas, pār uzrauga cilvēks, mēs neraugoties to visu, mēs neesam bijuši spējīgi sasniegt savu mērķi. Līdz ar to nav skaidrs, ka jo vairāk jūs iesaistaties cilvēku dzīvēs, jo, jo labāki e, rezultāti tiek sasniegt cīņā pret terorismu. Es pilnīgi piekrītu tam, kas tika sacīts līdz šim. Vissvarīgākā, visefektīvākā darbība būtu atsaukt mūsu karavīrus no Irākas un Afganistānas. To es iesaku savai pašai valstī atsaukt atvediet mājās eh, savus kar, karotājus, viņiem tur nekas nav darāms. Bet eh, gribu norādīt uz lielām briesmām likumdošanām, likuma piemērošanām. Ir dažādas iespējas, kas piešķir eh, iespējas uzbrukt uh, opozīcijai ārpus tiesiskuma. Tāpēc es gribētu ieteikt Lībe komitejā un Eiropas Savienībā izveidot konsultatīvu padomu. Tas varētu būt pielikums jūsu ziņojumam, Netveldes kundzei, un šī konsultatīvā padome no juridiska viedokļa varētu analizēt visus likumus, kas ir pieņemti Eiropas Savienībā cīņā pret terorismu, Un šeit es gribētu pieminēt Ungārijai pieņemto likumu, kur tiek runāts par e, cilvēkiem, kas ir potenciāli saistīti ar terorismu. Tie var tikt aizturēti, uzraudzīti. Es domāju, ka tas ir tiesiskā demokrātiskā valstī nepieņemami. Un es gribētu arī, lai neatkarīgi juristi uzraudzītu procedūru, kas tiek veidot cīņā pret terorismu, piemēram, Ungārijā. Ir tikai viens gadījums, kurā notiek krimināla procesa pret tā saucamo Honī grupu, kas attiecās uz ekonomisko korupciju. Šo grupu vadīja Būdo Hāzī, kurš ir viens no redzamākajiem uh, opozicionāriem ārpus parlamenta. Un viņš ir pakļauts kriminālu izmeklēšanai eh, apsūdzībā pret terorismu. Un es domāju, ka E, tas varētu tikt iekļaut jūsu ziņojuma, runājot par neatkarīgu juristu e, struktūru, kura uzraudzītu procedūru dalību valstīs. Piemēram, šī grupa varētu uzraudzīt pasākumus Ungārijā, nosacījums cietumos un ko varas iestādes dara vai ir cilvēkiem tiesības uz taisnīgu tiesu. Es redzu komisijas pārstāve. Varbūt uz dažām minūtēm pirms mēs uzklausām Intveldes kundzi. Paldies priekšsēdētāji, liels paldies par šo iespēju izteikties. E, un es e, piezīmēju visus šos te argumentus, kas šeit tika pausti. Mēs pilnībā apzināmies no komisijas puses, cik svarīga ir demokrātiskā kontrole uh, pretterorismu jomā un jo īpaši ir uh, jā, ļoti svarīgi arī veikt tehniskos izvērtējumus un uh, ielūgt ekspertus, bet pāris komentāri no mūsu puses. Pirmkārt, paziņojums, ar kur komisija nāca klājā pagājušā gada jūlijā, uh, ir politisks izvērtējums, un tur skaidri tas tiek arī teikts. Tas nebija domāts kā tehnisks dokuments, izvērtējot to, kas ir sasniegts pret terorismu stratēģijā, kuru apstiprināja 2005. gadā valstu un valdību vadītāji. Un eh, Malmstrēms kundze eh, šo paziņojumu prezentēja jau parlamentā, un eh, Viņa uzskata, ka šī stratēģija joprojām ir spēkā, joprojām ir aktuāla, un novembra paziņojumā viņa identificēja zināmas prioritātes turpmākajiem gadiem arī pretterorismu jomā. Un viņa kā politisku lēmumu to pasniedz, pie kuriem punktiem viņa galvenokārt pieskarsies turpmākajos gados. Mēs izvērtējām tehnisku e, izvērt tādu pētījumu, kad mēs e, sastādījām e, jūlija paziņojumu bet tehniski pētījumi ir ļoti sarežģīti veicami, un jūs, eh, protams, pieskārāties detaļām darba dokumentā. Mēs jau šeit redzam, uh, redzam dažādas problēmas, jo, manuprāt, gaidas pret šādiem pētījumiem varētu būt augstāks nekā uh, rezultāts. Pretterorismu pasākumi visu laiku mainās, pasākumi, kas tika veikti pagātnē, nenozīmē, ka tie būs uh, Uh, efektīvi arī nākotnē, kaut vai uz gaisa satiksmes krāvu drošību. Otrakārt, Eiropas pretterorismu politika ir tikai papildinājums nacionālajām politikām, kas ir galvenā kompetences joma. Kā jūs sagaidāt, ka tiek izvērtēti pasākumi Eiropas līmenī? Kā tad var izvērtēt, kuri pasākumi ir efektīvi bijuši vai nacionālā vai Eiropas līmenī? Uh, Tātad, kā mēs vērtējam panākums, tas, ka nav bijis milzīgs uzbrukums pēdējos gados, tātad ir ļoti grūti kaut kādus kritērijus un parametrus noteikt šeit, tādus pamatotus. Un visbeidzot, kāda ir definīcija, ko jūs definējat kā pretterorismu pasākumu? Šaurākā izpratnē tie ir tikai ļoti daži. Ir visādi pasākumi, kas ir ar ļoti plašu aptvērumu, piemēram, policijas sadarbība vai sociālā politika, integrācija, izglītības politika. Tātad ir ļoti grūti šeit eh, norobežot un izvērtēt izmaksas administratīvo slogu, kas tad eh, būtu jāliek zem eh, pretterorismu politikas virsrakstu un kas citur iedarās. Un tāpēc komisija uh, izvēlas drīzāk šo tematisko pieeju, uh, Līdzīgi kā šajā paralēlajā paziņojumā par informācijas apmaiņas mehānismiem tieslietās un iekšlietās, tur tiek dota tāda vispārīga aina, bet ne pārāk plaša. Un uh, par uh, katru uh, pasākumu mēs cenšamies uh, sniegt pēc iespējas visaptvarēšāku ainu par īstermiņu un ilgtermiņu izmaksām šiem pasākumiem. To mēs varam sniegt. Pārējais viss ir gandrīz nereāls. Paldies! Paldies! Uzklausījām Ungārijas ministru šorīt un uh, saprotam, ka um, pa, padomas pārstāvi, prezidentūras pārstāvi laikam tad vairs negrib neko tagad teikt. Ja jūs piekristu, mēs tagad varētu dot vārdu Intveldes kundzei. Uh, Es zinu, ka tas nebūs viegli, bet eh, jūs noteikti darīsiet visu, kas ir jūsu spēkos, lai apkopotu atbildi uz visu to, kas šorīt tika pateikts. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es neapkopošu šīs debets, lai neizplūst pārāk arī, jo cilvēki jau te bija klāt šajās debatēs tikai pārspiezīmes, bet gribēju kaut ko teikt komisijai. Es domāju, ka interesanti ir paraudzīties, kā mēs sākumā apspriežam pretterorismu politikas uh, izvērtēšanu, bet debatis uh, kaut kā pa, pa, pakāpeniski pāriet uz uh, skatu nākotnē. Un es gribētu visiem kolēģiem uzsvērt, ka mēs šobrīd apspriežam izvērtēšanu. Mēs neveidojam jaunu stratēģiju. Tas varētu būt nākamais solis, bet vispirms ir jāizvērtē, kas ir līdz šim panākts. Otrakārt, Kā Himenes kundze jau pareiz norādīja, šīm nevajadzētu būt ideoloģiskām debatēm, kaut gan man ne, nav nekas pret to, bet pēdējos desmit gados uh, daudzas debats ir notikušas uh, balstoties uz pieņēmumiem, uz tādiem tīri izdomātiem pieņēmumiem, nevis uz faktiem. Un šis pasākums, uh, ko mēs šeit veicam, ir, lai panāktu faktus, lai dabūtu faktus, uz kuriem balstīties. Ministra kungs minēja, ka mums ir vajadzīgi, vajadzīgs personas datu reģistrs Eiropā, jo tagad drošāk ir uh, lidot ārpus Eiropas nekā Eiropā. Tas ir pieņēmums, kāda pieņēm, pie, pierādījums tur ir. Uh, varbūt, ka ir, tā ir, bet uh, nav jau nekāda pierādījuma, ka tas tā tiešām ir. Un vispēcot Eiropas komisijai. Es būtībā esmu pilnīgi pretējās domās nekā jūs teicāt. Jūs sakat, ka ir gandrīz neiespējami parādīt, eh, vai šīs politikas ir efektīvas, to konstatēt. Un tai pašā teikumā jūs sakāt, mūsu pretterorismu stratēģija joprojām ir aktuāla, tāpēc mēs turpināsim īstenot šo pašu stratēģiju. Balstoties uz ko, uz kādiem argumentiem jūs to sakāt? Mēs visu laiku uh, uh, dzirdam šos apgalvojumus, ka pretterorisma politika ir vajadzīga. Varbūt, ka jā, un droši vien, ka jā, bet mēs gribētu saņemt pierādījumus. Un es nedomāju, ka jebkura cita politikas joma varētu tikt cauri ar šādiem apgalvojumiem. Nu, mums steidzam ir vajadzīgs jauns tilts vai dzelzceļš. Mēs nevaram parādīt, ka tas ir vajadzīgs, bet, nu, ticiet mums, mēs esam valdība. Nē, tā nevar. Jums ir jāstrādā labāk. Un savā darba dokumentā esmu uzskaitījis ļoti garu sarakstu ar konkrētiem jautājumiem, uz kuriem var atbildēt, un ja uz tiem nevar atbildēt Eiropas komisija, tad nevajadzētu izteikt priekšlikumus. Jūs sakāt, ka jūsu dokuments ir politisks izvērtējums tam, kas ir sasniegts, bet tas tieši nav šis dokuments. Jūs izvērtējat, kādi lēmumi ir pieņemti, bet jūs pat neizvērtējat, kā ir ieviesti šie lēmumi. Un tas ir vēl viens jautājums, kam es vispār nepievēršos šajā dokumentā. Nu, bieži vien mums tiek vienkārši uzgrūst šie pasākumi, un mēs nezinām, kā tie ir ievies. Daudzas dalībvalstis pienācīgi neievieš šos pasākumus, kas it kā ir tik steidzami un nepieciešami. Jūs neesat izvērtējuši, kas ir sasniegts. Mēs šodien, balstoties uz jūsu dokumentu, nezinām, vai mēs esam drošākā situācijā nekā pirms desmit gadiem. Jums ir taisnība, eh, sakot, ka ir svarīgi noteikt eh, efektīvus parametrus, bet mums ir jāmēģina. Tā ir demokrātija, visa šodienas debata ir par eh, demokrātiju, demokrātijas aizsardzību, mūsu pamatbrīvībām, par to taču šeit ir runa. Ja mēs neticam vairs demokrātijai, ja mēs neticam demokrātiskai kontrolē un caurskatāmībai, tad mēs tikpat labi varam iet mājās. Ja mēs uh, veicam pasākumus, kas ir būtiski dārgi. Ir cilvēki, kas gūst labumu no šiem pasākumiem, kas nopelna ar to. Varbūt tas ir cīnīski, es esmu uh, liberāli, man nav nekas pret to, ka cilvēki pelna naudu, bet būsim tad skaidrībā par to, kas tērē naudu, par ko un kurš no tā iegūst, kā brīvības mēs ierobežojam. Un ja uh, komisija nevar eh, par to neko pateikt, tad mums nevajadzētu nekādus eh, pasākumus šajā parlamentā vairs pieņemt. Visbeidzot, jūs sakāt, ka ir eh, sarežģīti nošķirt pretterorismu politikas no daudz um, funkcionāliem pasākumiem. Man liekas, ka ir tā, ka daudzi pasākumi tiek attaisnot ar cīņu pret terorismu, un tad jūs esat uh, radījuši kompetences uh, valsts iestādēm, kas nemaz nav saistīts ar cīņu pret terorismu. Un ir tomēr tādi pasākumi, kuru noderība cīņā pret terorismu, manuprāt, ir ļoti ierobežota. Un daudzkārt tas tiek lietots vispār mērķiem, kas nav saistīti ar cīņu pret terorismu. Un tieši šāda informācija mums būtu jāsaņem, jo mēs runājam par mūsu pilsoņu tiesībām, par viņu drošību, uh, un par viņu naudu. Un mēs esam parādā to mūsu pilsoņiem izskaidrot, ko tad mēs šeit darām. Es sagaidu, ka Eiropas komisijas sadarbosies ar Eiropas parlamentu, visi kolēģi šeit izrādīja labu sadarbības garu, un, lai nākotnē veiksmīgi cīnītos pret terorismu, mums ir jāizvērtē līdzšinējais. Paldies, Intvaldes kundze! Tas tiešām bija labs paziņojums, šīs debats turpinās, mēs uh, esam pārsnieguši laiku. Priekšādātais pasakās tūtiem un paldies arī visiem, kas piedalījās šajās garajās diskusijās šorīt. Pārtraucam tagad sēdi un atsāksim to trijos pēc.